friends. Draugi, sirsnīgi sveicu jūs uz šo uh, dienu kopā ar Eurofound, kā pirmā nodarbinātīgas komitejas uh, vicepriekšsēdētāja uh, vēlos jūs šeit sveikt. No parlamenta puses uh, mums ir ļoti cieši satiecības ar Eurofondu jo mēs tik daudz iegūstam, eh, tik daudz skaitļu un faktu no Eurofound, ko mēs varam izmantot šeit mūsu politiskajā darbā. Un tieši tāpēc eh, man ir liels prieks, ka mēs varam eh, organizēt šo pasākumu kopā ar Eurofound. Mums ir paredzēta ļoti interesanta programma. Protams, Mūs arī interesē eh, tas, kas notiek ārpus šīs ēkas un arī ārpus Eiropas. Vairāk no mums ir eh, bijuši pārsteigti pēc eh, vēlēšanām ASV, un uh, mūsu pārdomas pēc uh, šī vēlēšanu rezultāta, kas ir bezprecedenta rezultāts uh, Savienotajās valstīs. Uh, mēs esam pārdomājuši tātad šo rezultātu un esam nonākuši pie uh, secinājumu, kas varbūt nav pārsteidzošs, ka demokrātiskām institūcijām pilsoņiem ir skaidrā un izmērāmā veidā jāpierāda pilsoņiem, ka mēs varam uzlabot viņu ikdienas dzīvi ar politiku. Un, um, lai to izdarītu, ir jāstrādā, un to mēs arī darām uh, šodien. Tie tie jautājumi, ko šodien apspriedīsim un tas mums būs jāīsteno, jāievieš uh, dzīvē, lai to izjustu strādājošie. Tas ir uh, ievadam, jā, mēs uh, vēlamies darīt, uh, uh panākt lietas, kas nāk par labu strādājošajiem ikdienā, un man ir liels prieks redzēt, ka jūs esat ieradušies kuplā skaitā un ka esat eh, izvēlējušies sākt savu dienu kopā ar mums, un mēs eh, turpināsim šo pasākumu līdz pat vēlai pēcpusdienai, bet sāksim ar eh, Eurofound direktora ievadu. Mendes Valdes kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies! un man ir liels prieks sveikt šeit um, visus uh, no Eirofāna puses uz šo konferenci. Un paldies uh, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai un Eiropas parlamentam kopā, kopumā par to, ka organizējiet uh, šo pasākumu kopā ar mums. Gribētu pateikties Hendela kungam, kurš ir priekšsēdētājs un nav šodien klāt, bet uh, Marītā, arī jūsu teiktais eh, ir ļoti pozitīvs. Paldies eh, jums eh, visiem, arī komitejas deputātiem par iesaisti. Nosaukums mainīgi darba apstākļi Eiropā. Tas ir tas jautājums, ko šodien gribam apspriest. Un ir arī jautājums par to, vai mēs pārējām uz labākiem darba apstākļiem apstākļiem darba vietām vai nē, un eh, kas mums būtu jādara, lai to panāktu. Tie visi ir jautājumi, kas noteikti nav jauni, un dzīves un darba apstākļu uzlabošana bija paša Eiropas integrācijas projekta sākumā, Eiropas kopienu darbības sākumā, un 151. Eh, līguma pāns arī to uzsver, kur ir uh, uzsvērts, ka jāuzlabo dzīves un darba apstākļi un jānodrošina ilgtspējīga nodarbinātība. Un eh, dzīves un eh, darba apstākļu uzlabošana ir viens no galvenajiem eh, jautājumiem, pie kā strādā Eurofound, un tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Pat ja šie mērķi nav jauni, tas nenozīmē, ka tie joprojām nav aktuāli šobrīd, tieši pretēji, un ņemot vērā pēdējo desmit gadu attīstību, eh, šie mērķi varbūt ir vēl aktuālāki nekā pirms desmit gadiem. Esam aizvadījuši mm, varbūt dziļāko Eiropas krīzi. Pēdējā laikā tā sākās kā ekonomikas krīze, pārgāja valūtas un sociālā krīzē, un beigās eh, arī Eh, samazināja uzticību institūcijām un eh, atbalstu Eiropas projektam. Darba vietas ir svarīgas, un šeit ir labas ziņas, jo ir eh, tāda pakāpeniska atgūšanās, atgūšanās līdz pat pirms krīzes līmenim, bet ne visās <clears throat> dalībvalstīs. Šeit situācija ir joprojām ļoti uh, dažāda. Un arī darba vietu um, kvalitāte ir svarīga, darba apstākļi ir svarīgi. Tas ietekmē arī dzīves kvalitāti simtiem miljonu strādājošo Eiropā. Un, ja ir <clears throat> um, slikta darba vieta, tad tas arī um, ietekmē pilsoņu apmierinātību ar dzīvi kopumā. Uh, Darba vietu kvalitāte ir izšķirīgi svarīga un ļoti būtiska, ja vēlamies, lai Eiropa strādātu, Eiropieši strādātu ilgāk. Mēs zinām, ka tas ir tāds izaicinājums novecojošā sabiedrībā, kāda ir Eiropa, un ja mēs vēlamies eh, panākt, lai cilvēki strādātu ilgāk, mums ir jāuzlabo arī darba vietas. Labā ziņas ir tās, ka mēs zinām, ka uh, konkurētspēja un darbvietu kvalitāte var savienot tās nav pretrunas. Un uh, tas pat var veicināt ražīgumu, ja ir laba darba vietu kvalitāte. Darba ņēmēji ir iesaistītāki, radošāki, uh, inovatīvāki. Tie visi ir ļoti svarīgi faktori, kas var veicināt ražīgumu un konkurētspēju. Sliktās ziņas ir tādas, ka saskaņā ar mūsu datiem, un mēs skatām, ka Uh, darba vietu kvalitāte uh, attīstās Eiropā, tad uh, mūsu dati rāda, ka 20% cilvēku atzīst, ka viņu darba vietas nav labas, un tas ir vairāk kā 40 miljonu cilvēku. Un tas ir nedaudz mazāk nekā mana valsts, Spānija, kas ir būtiska Eiropas Savienības dalībvalsts un Eurofondu mūsu mandāts ir sniegt informāciju un zināšanas, kas var palīdzēt attīstot uh, politikas, kas ir balstītas uz faktiem un kas var uzlabot dzīves un darba apstākļus. Un šodienas konferences mērķis ir prezentēt šo ziņojumu. Tā ir sestā darba apstākļu aptauja, ko prezentēsim, un uh, Tas ir viens no svarīgākajiem datu avotiem, kas uh, mums palīdz uh, uh, pildīt mūsu mandātu, informēt jūs, lai jūs varētu veidot labāku politiku. Un tas ir ļoti svarīgs pētījums, ja vēlties saprast uh, visas uh, nianses, kas skar dzīves un darba apstākļus Eiropā. To izmanto Eiropas parlamenta nodarbinātības komiteja, arī Eiropas komisija, sociālajie partneri, iesaistītās puses, dalība valstis un arī startautiskā līmenī šos datus izmanto OECD, piemēram, un citi. Tur ir sniegti dati, kas attiecas uz daudzām uh, iniciatīvām, ko jūs apspriežat šeit parlamentā un arī citur. Piemēram, strateģiskais uh, veselības un darba drošības ietvars un debates, kas jums bija parlamentā par dzīves un eh, darba savienojumiem. Tur jūs aicinājāt komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem un eh, bija runa arī par Eiropas eh, sociālo tiesību pīlāru. Mēs sākām Tātad es vēl nebiju Eiropā, un tad, kad tika sākts ieviest uh, Eh, pirms 25 gadiem eh, darba apstākļu aptauju, un tā ir būtiski mainījusies šo 25 gadu laikā. Sākotnēji tas bija tāds pagaidu modulis, kur mēs eh, uzdevām 30 jautājumus galvenokārt par veselību un drošību darba vietā. 2015. gadā mēs jau uzdevām 150 jautājumus un vairāk tie bija pēc iespējas precīzāk formulēti, lai saņemtu precīzas atbildes par darba apstākļiem. Un tas eh, portrets, ko mēs eh, izveidojām, ir baltī, balstīts uz pašiem strādājošiem, viņu atbildēm, jo viņi ir vislabāk informēti par darba vietām. 44 tūkstoši strādājošie tieši ziņoja par savu pieredzi, uh, 45 minūšu eh, personīgās intervijās, eh, sniedzot ļoti bagātīgu informāciju, kas ļauj mums labāk novērtēt situāciju. Šī aina, kuru um, parāda šī sastā aptauja, nenorāda uz straujām izmaiņām ir vecāki darba ņēmēji, sievietes vairāk iesaistās darba tirgu, bet vidējie rādītāji, tipiskais uh, uh, strādājošais ir vidēji vecuma pilma uh, darba laika, regulāri strādājošs vīrietis, uh, kas strādā MVU. Tas ir vidējais strādājošais runājot par eh, darba apstākļiem, cilvēki jūtas eh, lielā mērā apmierināti ar savu darbu, ar eh, priekšniecību un arī viņi mācās darba vietām. Un tomēr daudzi strādājošie strādā diezgan intensīvi, un viņu darba vietā ir arī dzimuma segregācija, viņi saskars ar zināmiem riskiem. Uh, un arī saskaras ar nepieņemamu sociālu uzvedību. Un tās visas ir lietas, kas var būtiski ietekmēt eh, darba ņēmēju apmierinātību ar viņu darbu vietu. Un eh, runājam par to, ka eh, skatāmies tikai uz vidējo, tad uh, Eh, šis vidējais, protams, neatspoguļo tās dažādības, kas ir dalība valstīs, runājot par dzimumu, eh, profesiju, vecumu, un tas ir jāsaprot, eh, atšķirības ir, tas ir jāidentificē arī. Patiesībā sastā darba apstākļu aptauja uzrāda iespējams augstāko daudzveidības un heterogenitātes uh, līmeni, kāds jebkad ir bijis. Pasauli mainās un arī eh, nodarbinātības pasauli mainās. Tā kļūst aizvien sarežģītāka. Minēšu tikai divus piemērus. Pašnodarbinātie indivīdi, kuri dažkārt uh, vairs paši neapzinās, kāds ir viņu status. 13% no pašnodarbinātajiem bez darba ņēmējiem, viņiem ir tikai viens tiešais klients, nav eh, tiesības pieņemt darbā vai atlaist ehm, darba ņēmējus, un viņi tiek būtībā uzskatīti par atkarīgajiem darba ņēmējiem. Tas ir viens procents. Uh, no visiem strādājošiem Eiropas Savienībā. Otrais piemērs. Kādreiz bija ļoti vienkārši šī koncepcija par darba vietu. Tas vairs nav tik vienkārši. 11% strādājošo uh, Eiropas Savienībā izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai strādātu ārpus savas darba vietas um, vismaz 3 ceturtais laika katru dienu vai vairākas dienas uh, nedēļā. Viņi strādā no mājām, no publiskām vietām, no automašīnas, viņi strādā pie klienta, un darba apstākļi ir ļoti mainījušies. Tie vairs nav tradicionāli aprakstām kā agrāk. Tur ir, zinām, ieguvumi, piemēram, darba laika elastība, bet no otras puses viņi arī uh, uzskata, ka viņi nevar vairs tik labi savienot dzīvi, dar, darba un privāto dzīvi. Tie ir tikai pāris eh, piemēri. Ir daudz vairāk piemēru, kas parāda, kā ir mainījusies darba vīde, un tas arī neatspaļoguļojas šajos kopīgajos skaitļos. Lēma pieņēmēji um, Eiropas institūcijās, Nacionālās valdības, sociālajie partneri, dažādas organizācijas, viņiem visiem ir vajadzīgi pierādījumi, kas ņem vērā šīs izmaiņas, uh, ir vajadzīgi dati, lai saprastu, kā tas eh, ir saistīts ar eh, darba ņēmēju, apmierinātību ar eh, darba vietu un tā tālāk. Šodienas konferencē mēs prezentēsim jums pirmās visaptvarošās aptaujas analīzes rezultātus. Pirmie deskriptīvie um, secinājumi tika prezentēti pirms vairākiem mēnešiem, un tagad tika veikta datu analīze. Uh, un lai papildinātu datu skaidrļus un analīzi, mēs esam ielūguši jūs atbilstošās eh, iesaistītās puses eh, paneļdiskusijās, lai apspriestu tos jautājumus, kas ir iekļauti aptaujā, un arī lai domātu par politikām un atbildēm uz uh, dažādām problēmām. Sāksim ar pirmo prezentāciju, kuras sniegs uh, Aņes Parantīronu un viņa ieskicēs eh, dažādās dimensijas, kas ir svarīgas darba vietu kvalitātē, viņa runās par vairākām tendencēm, un eh, viņa runās par to, kā var apkopot eh, darba kvalitātes kritērijus. Mēs varbūt raugāmies uz darba vietas kvalitāti kā uz tādu fiksētu ainu, kas uh, neatspoguļo tās izmaiņas, kas notiek. Līdz ar to otrajā paneļdiskusijā mēs apspriedīsim jautājumus, kas ir saistīti ar faktoriem, kas var padarīt eh, darba vietu ilgspējīgu dzīves laikā. Mainīgās individu vajadzības, eh, karjera eh, un tā tālāk. Un, uh, jāpievērš ja šeit arī eh, privātās un darba dzīves savietojumībai. Un trešajā sesijā pēcpusdienā mēs vēl paplašināsim aptvērumu, domājot ne tikai par eiro, bet vairāk par eh, globālo līmeni. Darba vietas kvalitāte ir svarīga ne tikai darbņēmējiem Eiropā, bet arī visā pasaulē, un tas ir būtiski globalizētā, globalizētās konkurences pasaulē, ja mēs vēlamies eh, sacensties ar citiem reģioniem, tad eh, domājot par to, vai darba apstākļi eh, spēlē zinām lomu šajā konkurencē. Un ja tas tā ir, tad eh, mums ir vajadzīgi fakti, lai šo jautājumu izvērtētu. Jāskatās arī, ko dara citi pasaulē. Tas būs trešajā panelī. Šis ir ļoti apjomīgs darba saraksts un tas atspogļo visu šo daudzveidību, kādas izmaiņas notiek, un tas atspogļo arī to, kā ir mainījusies darba vīde. Un mēs redzam arī, ka uh, sliktas darba vietas uh, neveicina cilvēku uzticību, tāpēc ir jāuzlabo darba apstākļi, lai uh, cilvēki varētu labāk strādāt un arī uzticības līmenis palielinātos. Un es ceru, ka šajā konferencē mēs gūsim atziņas šajā kontekstā. Un tagad, Agnies, es jūs lūdzu prezentēt rezultātus. Lūdzu. Okay, I start again. Uh, good. Es sākšu. Labrīt visiem! Priekšsēdētājs kundze uzdeva jautājumu par to, kā varam uzlabot cilvēku dzīvi, uh, īpašu uzsvaru izdrot uz darba kvalitāti. Un tieši uz to koncentrējas mans ziņojums un tās aicinājumi. Runa ir par to, kā uzlabot um, darba kvalitāti, līdz ar to dzīves kvalitāti. Runa ir par um, sešu val, sešās valstīs veiktā pētījuma rezultātiem. Mēs runājam eh, par 28 Eiropas Savienības valstīm, Norvēģiju, Šveici un arī kandidātu valstis. 43,800 interviju novadītas. Paldies Beļģija un Spānija, Slovēnija tīpaši, kas mums uzticējās eh, ar Uh, paraugņemšanu, tad, tad mēs uh, arī nacionālajā līmenī varam izmantot mūsu secinājumus. Nu, principā mēs salīdzinām darba jēdzienu, kā to skata dažādās valstīs. Svarīgi ir fokusēties uz šo. Es nezinu, kā te var pārslēgt slaidus, bet tā tagad nākam un nav vēl vienu tālāk lūdzu. Tā pie šī slaidiem mēs apstāsimies un paskatīsimies uz pirmo ziņojumu. Jūs tā redzat uh, uh, dažādas um, aspektus, kas raksturo darba situāciju. Vispirms mums te interesē pelns 155 līguma. Mēs um, papētītu um, kontekstu kas raksturo darba vietas. Otrakārt, nodarbinātība. Nodarbinātības situācija ir atkarīga no darba kvalitātes, un tas arī ir piesaistīts uh, uh, tam, cik ilgi cilvēks paliek darba vietā. Un tad mēs sapratām, ka mikro līmenī Darba kvalitāte uzlabo veselību un labsajūtu, kā arī ražīgumu. Ceturtkārt, kāpēc mums ir šis fokus? Darba kvalitāte var palīdzēt sasniegt citus Eiropas politikas mērķus, kā teiksim dzimuma vienlīdzība. Un a, pēdējais. Tā kā darba pasaule mainās, Svarīgi ir um, koncentrēties varbūt uz kādu vadošu aspektu, un tieši darba kvalitāte ir tāds aspekts, pie kura varam uh, skatīties, uh, kāds ir mūsu progress, varam to izmērīt, pārbaudīt un uh, salīdzināt rezultātus. Ko pētījums mums saka? Tas apstiprina, ka darba kvalitāte ir daudz dimensiju lieta. Un es centīšos pierādīt, ka darba kvalitāte nav kaut kāds abstrakts jēdziens. Tas ir ļoti konkrēts. Tas nozīmē konkrētas lietas cilvēkiem atkarībā no viņu dzimuma, vecuma, profesijas. Un tagad no šīs abstraktās koncepcijas mums jāvirzās atpakaļ uz realitāti. Uh, Otrakārt, mēs esam attīstījuši vairākus indikātorus, un paldies kolēģiem Francesam un Tarifam Mustafam, kas mums palīdzēja. Septiņi indikātori kopumā, katrs no tiem aplūko dažādus darba aspektus. Ceturtais, ne, tas ir trešais atvainojiet, mums darba kvalitāte te vērojams progress pēdējo desmit gadu laikā, un tas arī skaidrojams ar investīcijām, kas tika veiktas. Tas investīcijas gan nebija pietiekamas, tā kā progress ir konstatējams, teiksim, daudzveidība ir uzlabojusies, bet dažas lietas mums tur vēl ir jāaplūko. Un pēdējais. Mēs mēģinājām uh, veikt tādu sintēzi apkopojot informāciju par darba kvalitāti, un mēs esam izvēlējušies piecus profilus, um, profesiju profilus ar dažādu fonu. Un šāda veida klasteru veidošana mums palīdz atbildēt uz atsevišķu profesionālo grupu, profesionālo pārstāvju grupu jautājumiem. Uh, Pirms uh, stāstīju cīkāk par šiem septiņiem indikatoriem, divas lietas par uh, divām svarīgām darba kvalitātes determinantēm. Viena skar segregāciju pēc dzimuma. Jūs to zināt, tas var izpausties dažādi. Mūslākos situācija ir kļuvusi labāka. Mēs redzam, ka jaunieši uh, Eh, strādā eh, vairāk, bet ehm, īstenībā mm, tieši sievietes eh, tiek apmaksātas sliktāk un strādā vairāk. Ir nedaudz vairāk sieviešu, kas ir vadošos postiņos, bet Paskatieties kopumā 54% posteņu e, šajā sektorā ieņem sievietes, tikai 8% no tiem uh, e, 54 atrodas uh, vadošos posteņos. Tas varētu uh, graut sieviešu darba kvalitāti. Nākamais ir darba ņēmēju pārstāvība. Ja paskatīsimies uz attiecīgiem grafikiem, šī pārstāvība svārstās atkarībā no valsts, arī atkarībā no tā, kā notiek sarunas par apstākļiem darba vietā. Mūsu dati rāda, Ļoti svarīgs faktors darba kvalitātes uzlabošanai ir darba ņēmēju balstiesības, iespēja izteikt savu viedokli. Tātad um, tagad pievērsīsimies darba kvalitātei un uh, tās attīstībai laika gaitā. Vispirms uh, fiziskā vide. Mēs te esam mēģinājuši savākt uh, pēc iespējas vairāk datu par cilvēkiem darba vietā un par uh, pašu darbu, darba aprakstu. Jo galu galā darbs nozīmē, ka pastāv līgums starp uh, uh uzņēmumu, kompāniju un darba ņēmēju. Un līgums ir ļoti svarīgs regulējošs instruments, uh, kur mēs arī varam iejaukties un kaut ko labot. Otrais um, elements šeit Mēs mm, daudz esam pētējuši mm, darba politiku. Un uh, izējot no gūtajiem rezultātiem, esam skatījušies, kam te ir nozīme. Mēs esam izmantojuši pat epidemioloģiskos pētījumus un mm, mēs te sapratām, ka pastāv eh, cēloņu sakarības starp veselību un darba kvalitāti. Tātad eh, ļoti svarīgi šeit apkopot vairāk informāciju un izdarīt pareizus secinājumus arī skatot bioloģiskos un ķīmiskos faktorus. Un tagad visi šie faktori jums redzami uz ekrāna. Daži varbūt jums liksies abstraktāki par citiem, un kopumā 13 indikatori. Uh, ko aplūkosim, izņemot algu. Tas viss ir saistīts ar darba kvalitāti. Darba koncepcija ir dažādi aspekti, un mēs mēģinām no abstraktās koncepcijas iet uz reālo situāciju, reālo pasauli. Otrais eh, faktors eh, skar darba intensitāti. Intensitāte, ja tā ir ļoti augsta, tas nav labi darba kvalitātei, un tā ir jāsabalansē. Darba laika kvalitāte. Dažiem indikatoriem šeit ir pozitīva ietekme, citiem negatīva. Un nevajadzētu salīdzināt indikātorus savā starpā vai visus uh, kopā tie jāaplūko atsevišķi. Tātad te jūs redzat uh, sešus, tad izņemot algu, un nākamajā slaidā, ja varam to uh, atvērt, ja ļoti labi, mums ieveidojas tendence pie četrām dimensijām. Vidēji Mēs redzam progresu pie darba iemaņām un uh, uh, darba takta. Tad uh, mēs redzam, ka aizvien vairāk cilvēku izmanto datoru. Apmācības laiki pieaug, darba kvalifikācija līdz ar to. Arī darba laiki samazinās vidēji, tas ir ļoti labi. Fiziskai videi eh, ir uzlabojums par vienu procentu punktu. Īstenībā lielākoties mēs runājam par vīriešiem. Sievietēm situācija nav mainījusies. Varbūt tas saistīts ar eh, nodarbinātības struktūras izmaiņām vai darba apstākļu uzlabošanu kopumā. Dati liecina par to, ka krīze ir ietekmējusi nodarbinātības struktūras. Tam varētu būt liela loma šie procesā. Darba intensitāte. Mēs redzam, ka tā pali, samazinājusies 2010. gadā, bet eh, tad eh, kopš 2010. tā atkal sākusi pieaugt un kas nav labi. Un šeit īstenībā vērtējumi ļoti dažādi. Un vidējais eh, matemātiskais eh, rezultāts mums neko te daudz neizsaka, jāskatās atsevišķa situācija, atsevišķie gadījumi. Par algām. Mēs izmantojam faktisko informāciju par algām nevis uh, idejas par taisnīgo atalgojumu. Jo mūs interesē tieši dinamika algu sektorā un arī objektīvie dati. Var jau jautāt cilvēkiem, vai viņi uzskata, ka viņa atalgojums ir taisnīgs, tas ir šis objektīvais viedoklis arī ir. Uh, Eh, iekļauts mūsu pētījumā, bet eh, tas, tas nav tas, ko mēs esam apkopojuši šajos eh, datos. Fiziskā vide kopš 91. gada tiek vākta šī informācija, un pēdējo desmit gadu laikā mēs redzam, ka aizvien vairāk cilvēku tiek pārcelti, tā, ka, ka aizvien vairāk infek, infek, materiālu bīstamo tiek, um, tā, tiem tiek strādāts, uh, un sieviešu darbs uh, pieaug. Tad mēs skatām, aplaukojam darba intensitāti. Šis grafiks um, um man ļoti patīk, un uh, kas ir darba intensitāte. Mēs strādājam intensīvāk, mazāk paužu darba, mums ir vairāk uzdevumu, iespējams vairāki uzdevumi vienlaicīgi, un tad mums jāsaliek prioritātes, jāsaprot, kas jādara sākumā un kas pēc tam. Un praktiski mums te nav manevrēt spējas. Cita, viena cita dimensija ir emocijas Mm, to varbūt bieži neredz. Bet emocijas ļoti svarīgas, jo tās pieprasa enerģiju, un tas ir arī svarīgi šajā kontekstā. Ja mēs aplūkosim intensitāti pēc profesijām, nu, tad, teiksim, mēs redzējam uh, iekārta operators un uh, uh, rūpnīču darbiniekus. Viņam uh, ir. Uh, diezgan augsta šī intensitāte, arī pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas sektorā diezgan augsta intensitāte profesionāliem menedžeriem, tātad vidēja, tad biroja darbiniekiem drīzāk zemāka. Ceturtais eh, indikators darba laika kvalitāte. Man jāatzīmē, ka darba laiki turpina samazināties Eiropā, jo praktiski gandrīz gadsimtu ilga, gadsimtu garā mm, tendence. Arī tas, kas ir atipiski, ir tas, ka pieauga maiņu darba laiki un arī darbs svētdienās. Un tad arī darbs pēc pieprasījuma pieaug. 12% darbinieku ziņo, ka viņam uh, īst, īstermiņā ziņo par to, ka jāstrādā, un viņiem šādi īstermiņa ziņojumi pienāk pāris reižu mēnesī. Nu, tas, protams, uh, atkarīgs no tā, kā darba laiki tiek pārvaldīti un vai var uh, darba ņēmējs izteikt savas vēlmes attiecībā uz labāku elastību. Tas katrā valstī ir diezgan atšķirīgi. Sociālā vide - nākamais indikators. Te mm, apliecinājumi par to, ka uh, cilvēki gūst sociālo atbalstu no kolēģiem vai uh, priekšniekiem. Tad runa ir arī par sastarpējo cieņu un par to, kā padotie, teiksim, cienu priekšnieku un otrādi. Mm, te lielākoties rezultāti pozitīvi, bet arī negatīvas lietas tika novērotas, teiksim, vardarbība darba vietām. 15% darbaņēmēju ziņo par šādiem vārdarbības incidentiem. Tā var izpausties dažādi, lielākoties uh, veselības jomā, publiska administrācijā un transporta sektorā tiek par to ziņots. To jau arī atzīst Eiropas līmenī, ka tāda problēma pastāv un notiek arī sociālā dialoga iniciatīvas, lai to atrisinātu. Nākamais slaids, te jūs redzat lielu panākumu stāstu, runājot eh, par eh, darba prasmēm un eh, arī diskrētumu darba vietām. Aptuveni 10% darba ņēmēji tie paliek, 21 miljonus faktiskos skaitļos, kas ir pieprasījuši apmācību, bet nav to saņēmuši. Parasti eh, apmācības programmas tiek piedāvātas cilvēkiem ar augstām eh, iemaņām, tātad labi attīstītām iemaņām, un arī mm, šīs apmācības parasti ir tāds īstermiņa apmācības. Kopš 91. gada eh, jau Delora laikos saka attīstīt šīs schēmas, un nu, tad Var teikt, ka šī attīstība turpinās līdz šodienai. Nākamais, eh, kas mūs interesē, ir prospekta perspektīvas. Varbūt trīs lietas te uzsveršu. Mēs jautājām cilvēkiem, vai jūs esat pašnodarbināti vai darbinieki. Un viens procents aptaujā to nezināja, ko teikt. Bet mums vajadzēja pār, eh, pārskatīt eh, aptaujas jautājumus, lai saprastu, kas tad viņi ir, un man šķiet tas ir svarīgi. Nākamais, runājot par pašnodarbināto grupu, izslēdzot uh, uh, ierēģņus, mēs redzam šeit zināmas atšķirības. Pašnodarbinātie no vienas puses ļoti līdzinās ierēģiem. No otras puses mums e, ir šie pašnodarbinātie, kas strādā tikai sev, kas pelna maz. Un iespējams šo grupu mums vajadzētu aplūkot izolētāk. Izmantojot šos septiņus indikatorus, ko mēs varam secināt? Nākamais slaids. Rezultāts, eh, secinājums eh, liels ir tāds, ka mm, ideāls darbs nepastāv. Vienmēr pastāv eh, kādi kompromisi, priek, priekšrocības un trūkumi, deficīti, atkal labumi, bet uh, katru darba vietu var uzlabot. Un to vieglāk darīt ar sabiedrotajiem. Nākamais slaids. Ja uzlabojam darba kvalitāti, tas mūs ļoti pārsteidza analīzes laikā. Analīze konsekventi apliecina, ka ja mēs uzlabojam darba kvalitāti, tas asociējas ar labāku profesionālo dzīvi. Tad var uzlabot da jebko, ko jūs redzat uz ekrāna, jebkuru no šiem faktoriem, un tam būs ietekme. Un tad mēs tiešām esam daudzveidīgi pētējuši darba vietas, teiksim, jā, labāka darba kvalitāte pastāv, tad psihiatrs ir subjektīvi, bet cilvēks jūtas labāk, arī veselība uzlabojas. Tad cilvēki arī jūt, ka viņi dara kaut ko nozīmīgu, kas ļoti svarīgi tieši viņiem. Viņa labi pelna, viņi ir iesaistīti sociālajā dzīvē, viņi ir motivēti, viņi jūt, ka viņu darbs ir ilgtspējīgs un pastāv arī līdzsvars starp privāto un profesionālo dzīvi. Tā kā darba kvalitāte nozīmē kaut ko daudz plašāku, ne tikai darbu kā tādu vai nodarbinātību. Tas uh, aptver daudz vairāk uh, svarīgo jomu, kas ietekmē cilvēku dzīvi. Un tad es pieminēju darba kvalitātes profilus. Mēs uh, esam izmantojuši gūto statistiku, lai sagrupētu uh, darbus. Uh, kombinācijas tātad tika izveidotas pēc darba kvalitātes. Un um, Mēs sapratām, ka ir tādas piecas grupas, pieci profili Eiropā. Pirmā grupa ir tādi svarīgi darbi. Un te m, mm, visur jūtama uh, pozitīva tendence, izņemot darba intensitāti un darba laiku. Šajā grupā 22% vi, visu darba vietu. Otrā grupa, otrais profils, tādi gludi funkcionējoši. Un te arī pozitīvi rezultāti visur izņemot um, uh, iemaņas un algas. Te mēs runājam par 25% darba vietu. Trešā grupa skar aktīvas uh, un uh, uh manuālas darba vietas, tur, kur daudz jāstrādā uh, fiziski, un, un tā principā uh, drīzāk negatīvas perspektīvas, eh, izņemot eh, sociālo vīdi, perspektīvas un algas. Un tad ir divas grupas, kas ir vairāk negatīvas kopumā. Mm, Vispirms eh, darbs zem spiediena. Runājot par iemaņām, te viss ir labi, arī ar perspektīvām un algu nav tik slikti, bet sociālā vīde uh, Uh, fiziskā vide, darba intensitāte un darba laiki ir ļoti negatīvi salīdzinot ar citām grupām. Tas tiešām satraucoši. Un piektā grupa - zemes kvalitātes darbi. Eiropā te negatīvas tendences pie visiem aspektiem. Kā mēs varam sasastīt šīs darba vietas ar reālu dzīvi? Eh, zilā krāsa ir laba, tā ir Eiropas Savienības karoga krāsa, eh, oranža krāsa nav tik laba, oranža krāsa ir slikta. Tā varat aptuveni redzēt. Nu, tā mēs redzam, ka eh, svarīgas un gludi funkcionējošas darba vietas uh, liecina par pozitīvām tendencēm Tur var gan iekļauties, gan labi nopelnīt, gan paveikt kaut ko svarīgu. Aktīvs manuālas profesijas. Tā, šis tās ir pozitīvs, bet drīzāk negatīva tendence. Īpaši pie darba laikiem. Un tas ir ļoti svarīgi jo aplūkojot dažādas eh, darba grupas, mēs varam izdarīt dažādus secinājumus par dažādām profesijām dažādās valstīs, kas palīdz mums izdarīt kopējus secinājumus. Noslēgumā es redzu, ka es esmu pārsniegusi nedaudz man atvēlēto laiku. Nodarbinātība dzīmums. Uh, eh, Eh, ir ļoti svarīgi faktori darba kvalitātei, un eh, katrā valstī pastāv atšķirības, tā kā varam mācīties eh, viens no otra. Darba kvalitāte asociē ar pozitīvu darba, mm, pozitīviem darba apstākļiem, darba situāciju, sniegumu. Un tu nevar vispārināt bet eh, svarīgi Eiropā ir vienoties par kompromisiem un panākt tādu situāciju, lai visi būtu ieguvēji. Darba kvalitātes eh, ieguvumi sniedzas tālāk par individuālo līmeni. Tas man, tas esmu jau atkārtosi, bet tas jāuzsver, tas ir ļoti svarīgi. Dažādi profesiju profili aicināja mums nākt klājā ar eh, dažādām atbildēm. Varbūt ir pat iespējams apkopot tādu atbilžu tipoloģiju, lai eh, atbalstītu darba ņēmējus darba vietām. Uzlabojot pārauku prakses un arī uh, piešķīrot darbņēmējiem balss tiesības, tiesības izteikties, nozīmīgi uzlabo darba kvalitāti ilgtermiņā, un e, ļoti svarīgi ir turpināt uzraudzīt darba kvalitāti Eiropā un pasaulē, globālā līmenī. Mēs te daudz runājam par digitalizāciju un e, globalizāciju. Šāda veida darba politikas instruments mums te ļoti varat palīdzēt. Nu, mēs varam izmērīt uh, progresu, labāk saprast, kur mēs esam. Lielas paldies, ka uzklausījāt! Thank you for all those. Paldies par uh, visiem šiem skaitļiem un faktiem, ko izklāstījāt. Jau ievad vārdos Mēs teicām, ka Eurofondu var uzskatīt par tādu kā pionieri, lai uh, varētu labāk uh, izvērtēt darba vietu kvalitāti. Pirms 25 gadiem uh, savu darbu uzsāka pirmais Eiropas darba apstākļu dienests. Tas ir audzis, uzlabojies, paplašinājies. Un tagad mēs esam par to ļoti pateicīgi. Un tas, ko mēs uh, tagad dzirdējam, uh, īstenībā ir uh, informācija, kas apkopot 44, aptaujāt 44 tūkstošus respondentu. Katrs no viņiem atvēlē 45 minūtes savu brīvā laika, lai pastāstītu detalizēti par to, kādos darba apstākļos viņi strādā. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Tas ir nākamais darba kārtības punkts. Tagad mēs uh, sarunāsimies ar Eiropas sociālajiem partneriem, uzlūksim viņus te ieņemt vietas augšā, lai viņi varētu mums pastāstīt par darba vietu kvalitāti un kādēļ tā ir tik svarīga. Visentīnī kungs, Hornungas drausas kundze, Fodena kungs, La Rolēna kungs, Pirinska kungs. Es jūs visus aicinu šeit augšā ieņemt savas vietas. Mišēļ Servoz nav ieradies. Varbūt, ka viņš arī nemaz neieradīsies. Vai kāds aizstās Ervas kungu? Nē. Labi. Nu, tad redzēsim. Kurš ir ieradies? Happy to have all of uh, the others here and um, Tas nu ļoti priecīgi redzēt uh, visus mūsu viesus, kas varēja šodien ierasties. Tagad ķersimies uzreiz, vērsim pie ragiem. Eurofondu un parlamenta veikums. gandrīz katru dienu norisinās saspēlē ar sociālajiem partneriem, ņemot vērā viņu zināšanas, gūto pieredzi. tās ir nebeidzamas debates, kurās arī Eiropas parlaments aktīvi piedalās. Un to darīsim arī šodien. Runāsim par darba vietu kvalitāti. Mēs runājam par darba kvalitāti, iespējām, izaicinājumiem. Es cerēju, ka Servaus kungs varēs uzstāties nu, ar tādu labu ievadu, bet nu, tā kā viņa nav došu uzreiz vārdu tiem, kas ir ieradušies. Pirmajam došu vārdu tad Luka Visentīni kungam, kas ir ETUK ģenerāls sekretārs. Nu, lūdzu, došu jums tagad vārdu, pastāstiet par pieredzēto. Paldies! Paldies, ka mani uzaicinājāt! Bija ļoti interesanti klausīties uh, iepriekšējo ziņojumu prezentācijā. Nu, varbūt, ka mēs īstenībā uh, dažviet esam nedaudz pesimistiskāki uh, nekā jūs, un pateicoties uh, mūsu sadarbībai, mēs uh, vairāk arī esam izveidojuši kontaktus. Nu, uh, ar um, dažādām struktūrām, un mēs redzam vairāk, uh, kas notiek uz vietas, un, diemžēl, Eiropā darba vietu kvalitāte pasliktinās. Divu iemeslu dēļ viens no tiem, protams, ir ekonomiskā krīze, mēs no tās joprojām neesam izkļuvuši. Tā ir ļoti negatīvi ietekmējusi darba tirgu kopumā un darba vietu kvalitāti, darba apstākļus nu, un arī strādājošo dzīves. Un arī struktūrālās reformas, kas ir notikušas darba tirgu, darba vietās, protams, ir nesušas līdzi negatīvas sekas. Nu, varbūt runājot precīzāk Mums eh, ir eh, jāpieskaras vairākiem no septiņiem rādītājiem, ko jūs pieminājāt savā ziņojumā, lai varētu ilustrēt, ko tad mēs esam redzējuši uz vietām un lai varētu mēģināt arī piedāvāt kaut kādus risinājumus, samazinot šīs negatīvās sekas. Pirmām kārtām izredzes Tas ir saistīts, protams, ar to, kādu darba līgumu um, jūs esat parakstījuši, kādos apstākļos jūs strādājat. Tas ir uh, saistīts ar karjeras izredzēm, bet šobrīd pirmām kārtām ir jārunā arī ar izredzēm, par izredzēm atrast un saglabāt savu darba vietu. Un jāsaka, ka situācija šeit ir ļoti, ļoti bēdīga un uh, cilvēku izredzes un cerības atrast labu darba vietu un tajā arī noturēties ir ļoti, ļoti zemas joprojām vairāk par 20 miljoniem bezdarbnieku ir Eiropā. Un pat ja cilvēkiem pēdējo gadu laikā ir bijusi iespēja iekārtoties darbā, jo ir radītas darba vietas, ir bijušas vairākas. Ir bijuši vairāki projekti šajā jomā, tomēr šīs jaunās darba vietas ir bijušas visai nestabilas un tādas, nu, uh, bijuši arī nulles stundu līgumi, tādi atipiski darba veidi. Mums līdz ar to ir darba pilnas rokas, lai varētu kaut kā situāciju uzlabot, lai arī cilvēkiem būtu nu, reāls cerības, kas varētu vainagoties panākumiem, atrodot normālu darbu vietu. Tālāk runājot par ienākumiem ņemot vērā pēdējā laikā apkopotos skaitļus, pētījumus, ko ir veikuši ASAO, SVF un citas liels organizācijas, es varētu teikt, ka visās Eiropas Savienības valstīs kopumā algas ir pazeminājušās. Uh, Un īstenībā um, algas iepaliek ražošanas attīstībai pilnīgi visās dalību valstīs, arī tajās, kur ražošana ir visai ievērojumi pieaugus apjomos Vācijā un arī Polijā tā skaitā. Uh, Bet es varu pieminēt arī savu dzimteni Itāliju, arī Grieķiju un Spāniju, kur ražošana nav bijusi tik eh, naska, bet joprojām ir liela atšķirība starp ražošanas eh, attīstības rādītājiem un eh, reālajām algām, ko cilvēks saņem uz rokas. Ja mēs runājam par ienākumu attīstības līkni un cilvēku cerībām iekārtoties labākā darbā nākotnē, uh, Ja mēs runājam par šo sasaisti, cilvēki, kam ir labāka izglītība, kam ir labākas prasmes, viņi strādā daudz intensīvāk, bieži vien viņiem ir tāda pati alga kā pirms, kā senāk, varbūt ir pat pazemināta, bet ja mēs runājam par eh, mazāk kvalificētiem cilvēkiem, uh, runājot gan par viņu prasmēm, gan darba kvalitāti, gan darba intensitāti, tur alga pat tiešām ir ļoti ievērojami pazeminājusies. Runājot par darba laikiem, pētījuma skaita ilustrē, ka darba laiks pieaug, Eh, samazinās, bet kādēļ? Vai tādēļ, ka cilvēki labāk var savienot darbu un pers personīgo dzīvi, vai tādēļ, ka viņi vienkārši ma mazāk strādā, vai varbūt tādēļ, ka vairāk robotu un dažādas iekārtas, eh, arī digitālās tiek iekārtotas. Nu jā, daļēji tas varētu būt izskaidrojums ar to, bet darba laiks eh, pirmām kārtām samazinās tādēļ, ka ir vairāk bezdarbnieku, vairāk tādu nestabilu darbu darba līgumu, un ir arī tādas uh, sadaļas uh, darba tirgu, kur uh, paaugstinās darba laiks, bet nu, tas ir visai maz fragments, jo pārsvarā tomēr arī mazāk strādājot cilvēki mazāk saņem. Ja runājam par prasmēm, tiesa, ka ir jomas darba tirgu, kur eh, cilvēkiem tiek apmaksāts apmācības, eh, tiek veicināta mūža izglītība, bet jāsaka, tas galvenokārt notiek eh, nu, tādās kvalitatīvās darba vietās augstkvalificētus darbiniekus, viņu izaugsmu veicinot, jo jūs esat maz kvalificēts darbinieks, nu gandrīz neiespējami ir pieteiktos kaut kādos kursos, iziet apmācību, un ja cilvēks ir atlaists no, tirga, no darba, un viņš mēģina pēc tam atkal nokļūt darba tirgu, atkal atrast jaunu darba vietu, tas ir ļoti, ļoti grūti, un ļoti grūti arī kādus mm, valsts piedāvātus kursus uh, saņemt. Un pēdējo gadu laikā, diemžēl, investīcijas darba tirgu arī, nu, būtībā šī schēma, šī arhitektūra ir sabrukusi. Mēs uh, patiešām redzam, ka pastāv reāla steidzamība investēt uh, prasmju, iemaņu attīstīšanā. Un nav arī nekāda sakritība, nejaušība, ka e, ir miljoniem bezdarbnieku un ir 1,2 miljoni e, brīvu darba vietu, vakanču darba tirgu, un tās ir grūti aizpildīt. Tātad šos e, daudzos miljonus bezdarbnieku ir ļoti grūti uh, um, ielikt šajās tukšajās darba vietās, jo ir neatbilstība starp uh, prasībām un uh, uh, izglītību un kvalifikācijām. Arī ļoti nopietni ir pasliktinājusies drošība darba vietā. Es par to pārāk daudz nerunāšu, jo jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts Ja mēs runājam par eh, juridisko satvaru darba vietās, runājot par eh, veselību darba vietās, labu darba vīdi, mm, ir eh, jau šādas tādas iniciatīvas vērotas, bet kopumā situācija nav uzlabojusies. Ja mēs runājam par sociālajiem aspektiem, Sociālās aizsardzības sistēmas tiek ārdītas ārā dalību valstīs, un tas notiek patiešām pakāpeniski tādā veidā ievērojami pasliktinot darba apstākļus. Ja mēs runājam par sociālajiem partneriem, ir jāapzinās realitāte un ir jāmēģina apzināt, ko tad īsti darīt, lai cīnītos pret šīm problēmām. no savas puses piemetinātu, pirms lūgtu palīdzību eh, valsts institūcijām, mums pašiem vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Un mūsuprāt, vislabāk to varētu paveikt pateicoties uh, Uh, darba koplīgumu slēgšanai, uh, sociālajam dialogam. Īsnībā sociālajie partneri var darīt ļoti daudz, lai uzlabotu uh, situāciju, bet mums ir nepieciešams atbalsts valsts iestādēm, mums ir jāsniedz roka, lai mēs varētu uzlabot savas kapacitātes, lai mēs varētu veiksmīgāk izkopt šo sociālo dialogu, bet, diemžēl, iestādes vairumā valstu mums šobrīd nenāk talkā. Mēs redzam, ka sociālajie sociālo um, partneru kapacitāte veidot šo dialogu arī pazeminās. Un mums tāpat ir jāapzinās. Uh, ka nepieciešams politiskās vadlīnijas, lai solīti pa solītim varētu izskaust šīs septiņas problēmas, ko jūs pieminējāt savā ziņojumā. Uh, Kā arotbiedrība pārstāvi mēs uzskatām, ka mums ir lieliski iespēja uh, radusies proti sociālo tiesību pīlārs. Žēl, ka Mišels Servos nevarēja ierasties, jo būtu ļoti jauki dzirdēt no viņa, ko tad Eiropas komisija dara, lai īstenotu sociālo tiesību pīlāru. Un ja šis pīlārs varēs nu, kaut kā reāli palīdzēt risināt samilzušās problēmas, tā būs lieliska perspektīva. Paldies! Paldies! Man ir jāpasaka, nu, ka varbūt nevajadzētu uh, viesiem runāt ilgāk par piecām, sešām minūtēm. Jā, nu īstenībā tā bija mana vaina, man vajadzēja to jau pašā sākumā pateikt, saka priekšsēdētāji, tagad tu uztrāsies. Uh, Renāte Hornanga Drausa. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ceru, ka būsiet nu, daudz maz godīgi runāt par uzstāšanās laiku salīdzinājumā ar iepriekšēju runātāju. Pašā sākumā gribēju pateikt, ka Eiropas darba apstākļu pārskats ir viens no tradicionālajiem instrumentiem, politiskajiem instrumentiem, ko Eiropa jau ir kādu brīdi izmantojusi. Vajadzētu Atcerēties, ka mēs runājam par pārskatu, tā tad tā, te mēs aptaujājam darba ņēmējus, pašnodarbinātos, un tas ir viņu priekšstats par darba apstākļiem. Protams, diskusijas ir jāturpina. Ja mēs runājam par priekšstatiem, tie var atšķirties ļoti lielā mērā, tie ir atšķirīgi arī no tradīcijām, no kultūras. Luka, ja mēs aplūkojam ESO labākas dzīves indeksu, viens no piemēriem, nu, respondentu prāt, kurā valstī tad ir eh, vislabākā veselības aprūpas sistēma. Un atbildi man ļoti pārsteidza. Jo kā tad cilvēki paši izvērtē veselības aprūpas sistēmu? Izskatījās, ka amerikāņu sistēma bija labākā pasaulē un Eiropas sistēmas tika vērtētas kritiski, bet tas pierāda, nu, cik ļoti atšķirīgi ir viedokļi, ko cilvēki domā, kā priekšstati uh, ir jāvērtē caur kultūras, sociālo, uh, tradicionālo prizmu. Tas mums noteikti ir jāpaturprātā, iepazīstoties ar eh, pārskatu ar pētījumu rezultātiem. Mums, protams, jārunā par tādu ilgtermiņa pieeju, un e, jūra fonda aptauju veic jau ļoti ilgi, vairāku gadu garumā, un mēs redzām, ka mainās arī cilvēku uztvere, tas, kā viņi uh, saskata savus darba apstākļus, kā viņi tos vērtē. Un es gribētu teikt, ka sastā Eiropas darba apstākļu aptauja demonstrē ka ir uzlabojumi. Darba apstākļus eh, cilvēki tagad vērtē labāk. Nu, no vienas puses eh, tas ir pretrunā ar jūsu teikto lūka, jo jūs teicāt, ka apstākļi pasliktinās, bet cilvēki ļoti daudzās jomās uzskata, ka darba apstākļi ir uzlabojušies, piemēram, runājot par uh, uh, fiziskajiem riskiem, par darba laikiem. Darba laiks ir uh, tagad uh, īsāks, un viens no tādiem skaļākajiem, spilgtākajiem piemēriem ir tas, ka 85% no uh, dalībniekiem, no aptaujas dalībniekiem ir vai nu apmierināti, vai pat ļoti apmierināti ar saviem darba apstākļiem. 105. lapusē to varam redzēt. Jo uh, procentu skaits ir palielinājies kopš eh, iepriekšējās aptaujas 2000. gadā, kad šis procents sastādīja tikai 82 punktus. Nu, mēs varam līdz ar to secināt, ka darba apstākļi ir uzlabojušies. Un kas man vēl šķita ļoti pārsteidzoši bija tas, ka 81% teica, ka uh, viņi ļoti labi var savienot uh, savu darba un personīgo dzīvi. 125. lapusē to varam redzēt. Uh, Ja tā tas ir noticis, un ja mēs uzskatām, ka Eiropas sociālā politika uh, ņem vērā cilvēku reālās problēmas, es lūgtu, lai komisija, un jā, žēl, ka Mišela nav klāt, lai komisija palauzītu galvu par šīm vajadzībām un izstrādātu priekšlikumu par. Uh, darba un uh, personīgās dzīves līdzsvaru. Nu, izskatās, ka 81% tas problēmas nesagādā, bet nu, mums ir jāpadomā arī par attiecīgu instrumentāriju. Ja mēs runājam par darba kvalitāti, uzņēmumi eh, to uztver ļoti nopietni, tāpat kā sociālajie partneri, un šeit ir izaicinājumi, tā tad ir apmācību, izglītības problēmas, darba vietas, drošības problēmas, tātad arī demografiskās problēmas. Un mums, kā sociālajiem partneriem, ir jāpasaka, ka mēs uh, izskatām šos izaicinājumus, mēs strādājam arī pie nolīguma par aktīvām vecumdienām, mēs vēlamies, lai uh, darba. Uh, devēji un arī darba ņēmēji pārstāvji varētu izstrādāt tādas politiskās vadlīnijas, kas palīdzētu darba ņēmējiem palikt darba vietā pēc iespējas ilgāk, lai būtu arī šāda glūda demografiskā pārēja darba tirgū. Darba programmā ir arī uh, runāts par digitalizāciju darba tirgū un tās aspektiem, jo šobrīd, nu, katrs runā par digitalizāciju, bet mums jārunā par to, ņemot vērā tieši um, digitalizācijas ietekme uz mūsu darba lauciņu, kā tas ietekmē darba tirgu kopumā un darba apstākļus. Nākamā gada februārī ir arī paredzēts seminārs par šo tēmātu. Mēs uh, ceram, ka tur uh, arī gūsim ļoti daudz tādu vērtīgu atziņu, sarunājoties ar sociālajiem partneriem un ekspertiem šajā jomā. Visumā varu teikt, ka aptauja pierāda ka ir uh, cerīga attīstība, runājot par darba apstākļiem, uh, ka tas ir pozitīvi. Uh, lūk, jūs teicāt, ka algas auga daudz lēnāk nekā produktivitāte reālās algas papildina Luka Visentīnī. Jā, ja jūs vēlaties kaut ko uzlabot. Tātad, ja jūs ļoti ātri paaugstināt algas, mēs to pieredzējām Vācijā, tad uzņēmumiem, protams, ir arī uh, jāpiemēro, jāoptimizē savu produktivitāti. Tas, tā ir tāda saspēle. Tātad, ja jūs vēlaties vairāk cilvēku pieņemt darbā, vienīgais veids, kā to darīt, uh, raugoties no makroekonomikas uh, Eh, viedokļa ir eh, tātad palielināt algas, un, protams, visu nevar darīt eh, vienlaicīgi, bet šis makroekonomikas fenomens pats par sevi nav nekas aplams, mums vienkārši tas ir sīkāk jāpapēta. Uh, Es teiktu no savas puses, ka mums patiešām ir ļoti uzmanīgi jāiepazīstas ar šo analīzi, ar, uh, to, ar tās papildu faktoriem, lai padomātu, kā uzlabot uh, nodarbinātību un nodarbinātības kvalitāti. Paldies! Paldies! Jā, jūs varat. Uh, pārliecināties, ka šie patiešām ir sociālie partneri. Es pareizi viņus stādīju priekšā, jūs vienmēr diskutējat viens ar otru, nu, un tā ir ļoti laba zīme. Tas pierāda, ka sociālais dialogs ir ļoti svarīgs un ka tas joprojām ir dzīvs. Liels paldies, Drausas kundze, ka jūs ieradāties. jums, eh, Pervoz kungs, vajadzēja sākt eh, šīs eh, diskusijas, bet es domāju, ka jūs varat uzstāties arī tagad. Mēs dzirdējām tādu labu pārskatu. Nu, viens kolēģis bija visai pesimistiski noskaņots, bet tagad uh, Drausas kundze bija optimistiskāka. Un tagad došu vārdu jums, lūdzu. Paldies, atvainojos visiem, ka nokavēju. Es nedzirdēju Lukas uzstāšanos, bet uzklausot Renātas teikto, es sapratu, kādas ir atšķirības. Pirmkārt, gribētu pateikt, ka man ļoti patīk šī aptauja, jo īpaši šogad, jo mēs eh, strādājam pie sociālo tiesību pīlāra. Tas ir būtisks ieguldījums mūsu pārdomās par uh, situāciju darba vidē Eiropā, un tas patiesībā mums palīdzēs uh, sagatavot politikas priekšlikums. Tie daži secinājumi, ko gribētu izdarīt no šī pētījuma, ir sekojošie. Pirmkārt, man nešķiet, ka situācija ir drūma. Ir zināmi uzlabojumi bija interesanti uh, konstatēt, ka apmaksāta apmācība no 2005. līdz 2015. gadam ir gājusi plašumā, un tas ir ļoti būtiski. Tā ir po pozitīva attīstība. Te pašā laikā man jāatzīmē, uh, ka um, arī um, darba sarežģītība ir pieaugusi. To piemin ļoti daudz darba ņēmēji, un tā ir pieaugusi par 50%. Tātad tas ir būtisks palielinājums, ja skatāt šo skaitli izolēti. Un tas uh, ļoti atspoguļo darba vīdes izmaiņas. Igadējā izaugsmas aptaujā, ko komisija vakar pieņēma, tiek teikts, ka 8 miljonu darba vietu tiek, ir radīts kopš 13. gada, bet realitātais šī skaitļa ir tāda, ka šie uzdevumi ir atšķirīgā prasmju līmenī nekā iepriekš, tātad zemu prasmju līmeņa darba vietas aizstāja vidēja un augsta līmeņa prasmu ziņās darba vietas. Un Tātad mēs redzam, ka ir eh, milzīgas izmaiņas arī tiem, kas jau strādā, viņiem ir jāpāriet uz pilnīgi cita līmeņa darba vietām. Tā ir pirmā mācība. Otrā mācība vai secinājums, ko varētu izdarīt no uh, aptaujas, ir tas, cik svarīga ir darba un privātās dzīves savienojamība. Tie, kuri tika aptaujāti, uh, tagad to vērtē kā svarīgāku aspektu nekā agrāk, un, manuprāt, tas ir saistīts ar darba vidas attīstību. Tagad ir sarežģītākas situācijas, eh, kad cilvēki uh, kombinē uh, nodarbinātību, dažādas nodarbinātības formas, un šādas situācijas prasa no cilvēka lielāku elastību Un tas nozīmē Eiropai un komisijai, ka mums tas ir jāņem vērā un jāsagatavo priekšlikumu par to. Ir diezgan acīm redzami, ka šī aptauja parāda arī milzīgu attīstību darba um, modeļos. Tātad ir šīs 8 miljonu darba vietas, kas ir radītas kopš 2013. gada ir arī milzīgs pašnodarbinātības pieaugums, ko mēs nevaram izmērīt. Mums nav tacistiskie um, instrumenti, lai to izmērītu šobrīd. Un tas notiek ar uh, īstermeņu kontraktiem, ar um, ārštatnieku darbu, ar apakšuzņēmēju darbu. Un viss tas notiek, un mums jāraugās, kāda ir ietekme uz cilvēkiem, kas strādā šādās darbvietās. Un es domāju, ka mūsu uzdevums ir arī raudzīties uz to, kādas, kāda ir noteikuma vai tie noteikumi, kas šobrīd ir spēkā, vēl atbilst šīm jaunajām situācijām. Un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs uzdosim un uz ko arī uh, centīsimies rast atbildi sociālo tiesību pīlārā. Vēl viens svarīgs punkts, kas ir saistīts ar darbvietu kvalitāte, ir jautājums par algām. Un šeit man jāsaka, ka, manuprāt, uh, um, algu pieaugums, jā, ir saistīts ar konkurētspēju, ir jānodrošina, lai algas būtu atbilstošas konkurētspējai, lai uh, katra valsts var turpināt radīt darba vietas. Es gribētu teikt arī, ka ja jūs nodrošināt algu pieaugumu, tad tas uh, veicina arī iekšējo patēriņu, un tas arī rada darba vietas. Tātad tas ir tāds uh, delikāts līdzsvars. Un tā pozīcija, kuru saglabā komisija, ir tas, ka mums ir vajadzīga a, algu attīstība, kas seko ražīguma attīstībai. Tas attiecas gan uz a, palielināšanu, gan uz samazināšanu, ja nepieciešams. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt sistēmām, kas iekļauj sociālos partnerus, a, kur viņi var diskutēt un uzņemties savu atbildību, lai pieņemtu lēmumu par algu palielinājumu. Un pēdējais punkts, ko gribētu minēt, ir par sociālo aizsardzību. Visas šīs jaunās situācijas, kas parādās, parāda arī, ka ir zināma asimetrija tajā veidā, kā tiek nodrošināta sociālā aizsardzība, ja salīdzinām pašnodarbinātos un darbā pieņemtos, un arī ne, bezdarbniekus. Un nākotnē, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt lielāku elastību tajā veidā, kā darbojas darba tirgus, tajā pašā laikā, un es gribu uzsvērt, tajā pašā laikā ir jādod lielāka drošība sociālās aizsardzības ziņā cilvēkiem. Un tā būs arī viena no lietām, ko mēs uzsvērsim Eiropas sociālo lietu pīlārā. Paldies, Marita! Uh, thank you! Liels paldies! Es domāju, ka tagad došu vārdu Fodena kungam, kurš ir nodaļas vadītājs eh, par eh, darba apstākļiem Eurofound. Jūsu komentāru lūdzu jums vārds. Thank you. Liels paldies, priekšsēdētāji. Daļai, lai atbildētu uz prezentācijām un uz to, kas tika teikts un reaģētu uz uh, eh, iepriekšiem komentāriem. Pirmkārt, Ja raugāmies uz aptaujas rezultātiem globāli, tad eh, varam teikt, ka daudz vairāk cilvēku runā par pozitīvām lietām nekā par negatīvām, un tas ir pozitīvi. Tas ir kaut kas, ko mums nevajadzētu ignorēt, tas ir būtiski. Bet, kā jau Agnes norādīja, neviena darba vieta nav nevainojama, un uh, ir arī daudzas darba vietas, kas uh, ir diezgan vājā līmenī dažādos aspektos, un tur ir problēmas, kas ir jārisina. Viena ātra atbild uz Renāts komentāriem. Uztvere. Nu, ko jūs domājat ar uztveri? Aptaujā mēs vēršamies pie darba ņēmējiem, jo viņi vislabāk zina, kāda tad ir darba dzīve un darba apstākļi. Mēs viņiem uzdodam jautājumus, uh, un lūdzam viņu subjektīvās atbildes, un tās izmantojam aptaujā. Bet indikātori ir pēc iespējas objektīvāki, lai mērītu lietas, eh, par kurām mēs zinām, ka tās ietekmē darbņēmē veselību un labklājību. Tātad eh, ir tādi subjektīvi elementi, ko mēs izmantojam, bet eh, te nav runa tikai par uztveri. Uh, Mēs pēc iespējas uh, labāk cenšamies aptājas veidā ņemt vērā uh, dažādos aspektus un atspoguļot realitāti. Vēl viens vispārīgs komentārs. Mēs apspriedām dažādus līmeņus, dzirdējām jau par sociālo partneru iesaisti un to, cik svarīgas ir viņu debates Eiropas līmenī. Tā ir viena lieta, dzirdējām par sociālo pīlāru, mēs varam runāt arī par nacionālo politiku un uh, Uh, likumdošanu un par uh, nozaru darba koplīgumiem zināmās dalība valstīs, bet vajadzētu pievērsties arī vietējiem līmenim, uzņēmumu uh, līmenim, jo tieši uzņēmumos uh, tiek, uh, tā ir tā vieta, kur notiek ietekme uz uh, darba vidi un darba laika organizācija, darba vidas organizācija, tas viss notiek uzņēmumos. Uh, Tur tiek arī menedžēta riski un tā tālāk. Un tie ir tie izšķirīgi svarīgie a, eh, kritēriji, kas jāņem vērā, diskutējot par darba vidi. Un jāraugās arī, kā dažādie līmeņi sazinās, kāda ir komunikācija arī starp politiskajām iestādēm un tā tālāk. Un tad atlikušajās pāris minūtēs eh, šajā sarunu kārtā. Es gribētu runāt par dažām konkrētām lietām. Viena, ja nemaldos, to minēja jau visi, kaut kādā veidā tās ir prasmes un, protams, ir milzīgas bažas Eiropas līmenī un arī nacionālā un citos līmeņos par to, ka ir prasmju neatbilstība, proti, ja ir trūkstošas prasmes un tas kavē ekonomikas attīstību. Uh, viens no uh, interesantajiem rezultātiem mūsu aptaujā ir tā, ka neatbilstības ir abos virzienos. 40% darba ņēmēju ziņo, ka viņiem ir vajadzīgs uh, papildus apmācība, bet divreiz vairāk um, ziņo, ka viņiem ir uh, arī prasmes, kas uh, neatbilst viņu darbam, ka viņi varētu darīt daudz vairāk. Uh, Tātad šeit ir milzīgs neizmantots potenciāls, un atgriežoties pie uzņēmumu un organizāciju līmeņa, tas ir atkarīgs no darba organizācijas, no vietējā līmeņa darbībām un no mācīšanās. Un tā ir viena joma, kurai vajadzētu pievērst uzmanību. Otrakārt, vēl viens punkts, kas tika uzsvērts prezentācijā. Jā, ir progress runājot par dzimumu segregāciju un šo eh, stikla griestu eh, spiešanu uz augšu. Un tomēr, eh, ja sievietes ir vadošos amatos, tad parasti viņu pakļautībā būs mazāk darbinieku vai vairāk sieviešu darbinieku un tā tālāk. Tātad detaļas ir ļoti svarīgas šādā kontekstā. Tātad būtisks progress ir panākts. Uh, daudz labu ziņu, bet neaizmirstīsim un uh, neatstāsim novārtā tās problēmas, kas vēl pastāv. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Klodam Rolānam, kurš ir šī parlamenta deputāts un nodarbinātības komitejas deputāts. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Es galvenokārt gribētu runāt, uh, balstoties uz savu pieredzi, kā um, arotbiedrības pārstāvis. 40 gadus esmu strādājis šajā jomā un tā arī parasti izsakos Eiropas parlamentā. Un varu teikt, ka 40 gados esmu pieredzējis ļoti lielas atšķirības un lielu uh, attīstību runājot par darba apstākļiem. Paraudzīsimies, kā uh, tika apspriesti darba apstākļi par uh, uh darba kopmīklumos. Tur galvenokārt tika runāts par uh, darba vietām, par atalgojumu. Uh, Eh, jā, šobrīd arī par šīm problēmām tiek runāts, bet eh, tur ir arī citi jautājumi. Esam palielinājuši eh, līmeņu skaitu un galvenokārt tiek runāts tagad par darba vides kvalitātes jautājumiem, bet arī par dzīves kvalitātes jautājumiem kā tādiem. Tātad darba ņēvēji jau nav tikai darbinieki, viņiem ir arī privātā dzīve. Uh, Un uh, cilvēku uzņēmumos tomēr ziņo par to, ka dzīves kvalitāte ir pasliktinājusies, eh, respektīvi viņi gribētu labāk dzīvot nākotnē. Un jautājums, kā salāgot laiku privātie dzīvē ģimenei un darbam, tas arī ir svarīgs jautājums. Un es atļaušos nedaudz reaģēt uz Biznes Europe kolēģa teikto. Uh, par uh, šīs aptaujas rezultātiem. Lielākā daļa saka, ka nav problēmas uh, salāgot šīs lietas, bet es varu teikt, ka daudzos uzņēmumos, kur strādāja, tiešām nebija šāda problēma, jo nekas nebija darīts, tāpēc darba ņēmēji paši atrada risinājums, vecvecāki, draugi un tā tālāk, bet tāpēc arī šādi aptaujas rezultāti. Uh, Un tad arī par darba vietu drošību jo, eh, ja cilvēkiem ir bail eh, zaudēt darba vietu, tad viņi pilnīgi savādāk uz to skatās, un šī darba vietu nedrošība aizvien pieaug. Un šīs izmaiņas eh, darba apjomā un eh, darba drošībā noved pie tā, ka sociālajā dialogā ir mainījies eh, svaru kausi ir pavērsušies un vairs nav vienlīdzība starp darbņēmējiem un darba devējiem. Un atsaukšos uz debatēm par citu aptauju, bet te varam piebilst kaut ko interesantu. Tur bija runa par uh, Eh, salīdzinājumu Eiropas līmenī par neierašanos darbā. Tas ir interesants elements, lai apskatītu uztveres eh, pro, um, problēmas attiecībā uz darbu kvalitāti. Es zinu, ka ir atšķirības starp dažādiem uzņēmiem, dažādiem sektoriem eh, un starp bezdarba um, datiem, bet šajā aptaujā parādījās, ka trīs faktori ir ļoti svarīgi attiecībā uz neierašanos darbā un uz uh, um, darbņēmējiem uh, spēju mobilizēties. Tā ir atzinība um, un kolektīvs un uh, darba, tad, tad um, tie ir ļoti svarīgi elementi, piemēram, par to, kāds ir uh, darbs. Jaunieši, ko viņi saka? Viņi saka, es gribu darbu, bet es gribu tādu darbu, uh, kas uh, piedod manai dzīvai jēgu, tad tas ir ļoti svarīgs uh, aspekts, un tas ir uh, jāņem vērā. Un pēdējais elements, eh, eh, cik svarīga ir ilga karjera. Mēs redzam, ka daudz vairāk cilvēku neierodas darbā, jo viņi ir vecāki. Un ja mēs eh, raugāmies uz šo te politiku, kas ir vērsta uz darba dzīves paildzināšanu, tad mēs saskaramies ar būtisku problēmu. Protams, ir cilvēki, kas kavē darbu. Un izaicinājums gan uzņēmumiem, gan darba ņēmējiem, gan politiķiem ir kā atkal uzlabot darba vidi, integrējot svarīgus elementus, kā eliminēt stresa faktors, kas bieži vien rada vārdarbību darbā vietā, bieži vien nepienācīgu izturēšanos, un arī apmācība ļoti svarīga. Uh, ir jāsaņem, eh, jāņem vērā, ka ir šīs izmaiņas. Uzņēmumi visu laiku mainās, un tas ir jāņem vērā arī attiecībā uz nākotni, lai uh, gan darba ņēmēji, gan darba devēji varētu pielāgoties. Un arī jautājums par eh, karjeru Jā, mēs esam daudz elastīgākā pasaulē šobrīd, bet ir jāstādā arī pie tā, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ir iespēja zināma karjeri, jo bieži vien šī prasītā elastība neko nedod, un tas vienkārši padara dzīvi nedrošāku. Ir jau tagad instrumenti, kas pastāv, komisija ir nākus klajā ar virkni ideju. Uh, jā, tas ir sauklis, uh, bet uh, kad Junkera kungs uh, saka, ka komisija grib sociālā jomā sasniegt 3A reitingu, tad to var piepildīt ar saturu. Tam ir kaut kāda nozīme, būs sociālais pīlārs un viss, kas tiek piedāvāts un ko mēs apspriežam nodarbinātības komitejā, nedeklarētais darbs, darba nosūtīšanas direktīva, un to es referente par kancergēniem un mutagēniem produktiem. To visu var uh, Uh, jau attīstīt tālāk, un uh, tas ir labi, ka mēs to varam darīt. Katrā ziņā es rezumēju, ka pirmais elements uh, - darbs, darba apjoms un dinamizācija, otrais elements - anticipācija, prevencija un līdzdalība, trešais būtiskais elements - tas ir sociālais dialogs uzņēmumos, sociālais dialogs nozerēs un arī nacionālā un uh, Eiropas līmenī. Mums ir instrumenti, nodarbinātības komiteja Eiropas parlamentā, labi šeit strādā un pavisam tuvu šeit atrodas ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Un man interesē, kas notiek darba vidē. Man gribas redzēt uh, liela pētījuma rezultātus, kuru uzsāka CFDT. Uh, kas eh, ir interesanti redzēt šo dinamiku, kā tas eh, ietekmēs eh, nākotnes darba vietas šobrīd tiek veikts da, starptautiskās darba organizācijas ietveros milzīgs darbs, un es zinu, ka komisija arī darb, darbojas šajā jomā, domā par nākotni. Tās visas ir lietas, kas ir ļoti svarīgas. Un noslēgumā es negribu glaimot, bet eiro Fond. Tiešām jūs esat uh, neatsverams partneris, jūs darat neatsveram darbu, ir ļoti labi, ka mēs varam balstīties uz jūsu darbu. Mēs uh, nevarētu tik labi strādāt Eiropas parlamentā, ja nevarētu balstīties uz uh, tādu organizāciju darbu kā Eirofond. Paldies! Thank you, Mr. Roland. Paldies, Rolāna kungs! Un, kā jau jūs teicāt, uh, Mēs tiešām piešķiram milzīgu nozīmi visiem šiem te faktiem un jautājumiem, ne tikai atbildēm, bet arī jautājumiem, ko mēs saņemam no Eurofonda. Bet galvenokārt jau šī faktuālā informācija ir ļoti vērtīga par situāciju atšķirīgās dalību valstīs, par problēmām un dažkārt arī iespējām. Tagad došu vārdu Georgi Pirinski, kurš arī ir Eiropas parlamenta deputāts. un arī nodarbinātības komitejas pārstāvis, bet viņš pārstāv sociāldemokrātu grupu. Kā jau Rolāna kungs minēja, jūs arī esat bijis uh, aktīvi iesaistīts uh, strādājot pie nedeklarēta darba jautājuma. Varbūt jūs varētu pāris lietas arī par to pateikt. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Lielas paldies. Mm, privilēģija būt šeit, mm, mm, izteikties šajā panelī. Mēģināšu dot savu pienesumu attiecībā uz rekomendāciju izstrādi, ko piemin arī Rolāna kungs un pārējiem. Par pašu ziņojumu varbūt. kopējais novērtējums un iespējas tiecībā uz darba kvalitātes uzlabojumu. Tas droši vien ir atkarīgs no tā, kā jūs redzat uh, glāzi, pustukšu vai puspilnu. Te var vērtēt ļoti atšķirīgi, jo jautājums ļoti kompleks. Noteikti ir pozitīvas tendences pēdējā laikā, mēs esam bijuši liecinieki, bet um, ir arī ļoti daudz bažu par darba kvalitāti un tās attīstību. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību vienai lietai, kas man šķiet eh, tā kā apkopo situāciju un uh, ir tāds tā kā kopsaucējs zem uh, visiem rezultātiem un secinājumiem, kas mums tie ir bijuši. Un es runāju par to, ka darba ņēmēju proporcija, kas uzskata, ka viņi ir labi pastrādājuši, ka viņi auglīgi strādā, šī proporcija ir samazinājusies no 51% 2005. gada līdz 45% 2010. gada un līdz 40% 2015. gadā. Un uh, diezgan lielam procentam darbiņēmēju nekad nav tādas sajūtas, ka viņi ir labi pastrādājuši, ka viņi kaut ko ir uzlabojuši ar savu darbu. Nu, lūk, te runa bija par saiknes ar darba kvalitāti un ražīgumu. Un uh, paneļa dalībnieki tagad uh, nu, no viena vai otra skatu punkta ir aplūkojuši šo saikni, runājot gan par algām, gan par darba iespējām. Man šķiet, uh, vislielākā problēma ar konkrētspējas un izaugsmas stimulēšanu ir. Um, tas, ka mēs cilvēkus uh, nenodarbinām tādā veidā, lai viņu darbs būtu pēc iespējas ražīgāks. Un tā mēs jau varam runāt gan par konkrētu spēju, gan par sociālo jomu, gan par sociālo nodrošinājumu, aizsardzību, bet uh, nevajadzētu aizmirst, ka visiem jābūt ieguvējiem. Ziņojumā var redzēt dažādus aspektus par darba kvalitāti un uh, mēs redzam, ka te ir diezgan milzīgi ražīguma resursi, kas um, netiek izmantoti un kurus varētu nu, kā, iedarbināt, aktivizēt, varbūt pateicoties šīm atbildēm, kas mums tagad ir apkopoti. Un vēl viena lieta, un te es atbalstu kolēģis, kas uh, runāja par to, ka blakus tiem faktoriem pie darba kvalitātes, kas tika aplūkot, mums ir arī tas detaļas. Detaļas, piemēram, par darba apstākļu trauslumu, nestabilitāti. Un šī nestabilitāte ļoti cieši saistīta ar darba kvalitāti. Viens ietekmē otru. Uh, Un te vispār jārunā varbūt par šo kopējo nedrošības sajūtu, ka, kas saistīta atkal ar darba perspektīvām, nākotnes perspektīvām, apdraudējumiem, ko cilvēki saskata, tā pati digitalizācija un izmaiņas, kas ir diezgan straujas pielāgošanās darba apstākļiem un arī nevienlīdzība. Jo var paslēpties aiz šiem vidējiem rādītājiem. Uh, tie tā kā atspoguļojas tablos, bet uh, nevienlīdzības pastāv un uh, par tām ir jāmaksā. Cieši darba ražīgums, produktivitāte, tas veids, kurā cilvēki tiek nodarbināti, darba veids, tātad palielinoties nevienlīdzībai, palielinās konflikti darba vietā, vārdarbība. Te Marita pieminēja nedeklarēto darbu un. Noteikti būtu jāuzklausa informācija par nedeklarēto darbu. Mums panelis noteikti mm, daudz ko iegūtu no šīs, no šāda ieskata, mm, bet tātad šī nevienlīdzība darba vidē, tas uh, grauj darba kvalitāti un uh, tas noteikti ir uh, ļoti svarīgs faktors, par kuru jāturpina runāt. Un tagad Sarvas kungs, viņš pieminēja ikgadēju izaugsmas pārskatu, ko komisija publiskoja vakar, un jā, tur mēs varam atrast. Uh, daudz vārdu par uh, to, cik svarīgi komisijai ir sociālajie aspekti Eiropas semestra ietvaros, uh, šī, šī sociālā spriedze um, komisijas atrauc. Tas ir ļoti labi, bet tur, teiksim, ir apkopots arī rīcības, aktivitātes es līmeni. Nu, mums ir struktūrālās reformas, fiskālā politika, stabilitātes izaugsmas pakta noteikuma piemērošana, elastīguma uzlabošana un tā tālāk. Tur daudz rekomendāciju. Bet esmu pārliecināts, ka tas, par kur runāja Servos kungs, tas šaurākā kontekstā, aplūkot pašus noteikumus, varbūt tos pārskatīt Tas būtu pats galvenais. Lai mazinātu šo nedrošību, jo acīm redzot noteikumu piemērošana šobrīd uh, noved pie šīs nedrošības, nenoteiktības. Un ja mēs to grozītu, tad mums būtu daudz taisnīgāki un ražīgāki darba apstākļi. Paldies! Paldies! Uh, Nu, kolēģiem te izskanēja daudz interesanto ideju. Jūs, Roland, kungs, pieminējāt reģionus. Un uh, jūs esat arī no tās Eiropas daļas, kur saglabājušas šīs, uh, kā lai saka, vecas rūpniecības nozares, vai jūs reģionāli saskatāt progresu, progresīvas iespējas, ko varētu piemērot varbūt arī citur Eiropā? Teiksim, ja kādā reģionā ir, mm, tad ir reģionālā problēma ar tērauda. Uh, rūpniecību. Nu, varbūt negluži ar Eiropas finansējumu viņam varētu būt problēmas, bet drīzāk, nu, teiksim, ar investīciju līmeni. Arī cits problēmas vai. Vai būtu tādas problēmas, kuras mēs varētu atrisināt? Runājot tieši par reģionālām uh, vājām vietām un cilvēku bailēm par eh, nākotnes perspektīvu trūkumu. Jo mēs zinām, ka dažās eh, rūpniecības nozarēs praktiski netiek investēts un netiek nekas darīts. Cilvēki mm, dažkārt ir izmisumā. Varbūt jūs varat par to izteikties. Un nu, te ir vairāk elementi, kas jāizskata visu pirms pieredze. Teiksim, 40 uh, gadi arotbiedrība pieredzes, kas man ir. Un pirmais, uh, ko es darīju, bija uh, metalurģijas sektora pārstruktūrizācija Eiropā, Beļģijā un Beļģijas dienvidos. Un tieši Luksemburgas province mm, tika slēgts uh, liels uzņēmums, kas, tā, kas ar to nodarbojās, uh, un mums bija steidzami jāstrukturizē. Mēs mobilizējām Eiropas fondus, mēs mobilizējām vietējos spēlētājus. Tas bija ļoti svarīgi šādā situācijā, jo šie spēlētāji ir uh, gan darba devēja organizācijas, gan darba ņēmēju organizācijas organizācijas, gan uh, politiskās puses, uh, kas izprot šo sociokulturālo kontekstu, mums ir izdevies atjaunot šo uh, schēmu. Tad mēs pievērsamies arī pārobežu sadarbībai ar Franciju. Uh, Un uh, mums ir uh, izdevies uh, radīt jaunas darba vietas, daudz vairāk nekā to darba vietu skaits, ko zaudējam, uh, slēdzot šo uzņēmumu. Mm, bet, uh, godīgi sakot, uh, mums ir uh, ilgtermiņā izdevies nodrošināt darba vietām uh, to cilvēku bērnus, kas zaudēja darbu slēdzot šos uzņēmumus. Un te es vēlos pievērsties uh, prevencijai. Teiksim, esmu eh, ilgi dzīvojis Šarleroā reģionā, šim reģionam ir nelaba slava runāt tieši par industrializāciju, jo šis reģions eh, ir uh, izdzīvojis visas nelaimes, sākot ar kalnrūpniecību un beidzot ar metalurģiju. Uh, te viss tika mēģināts un nekas nevarēja gūt veiksmi, un lūk pēdējā nelēma ir ar Caterpillar uzņēmumu, kas, nu, kādu laiku uh, nodrošināja reģionu darba vietām, bet tagad arī ir slēgts. Nu, lūk, cilvēki visu redz melnu, un viņus var saprast, kā tagad piešķirt šim reģionam uh, um, pozitīvismu, kā tām palīdzēt. Es domāju, ka to var panākt mobilizējot plaši reģionu cilvēkus un reģionālas organizācijas, ārotbiedrības, dažādas organizācijas, kas var celt atkal reģiona prestīžu, uzlabot reģionu tēlu. Un um, jāskatās arī uz priekšu, jādomā par turpmākām perspektīvām, sociāliem partneriem, ar politiskiem uh, partneriem. Mēs esam parūpējušies uh, par um, uh, sociālo paradigmaiņu. Proti, Mēs esam sarunājuši citiem uzņēmumiem, eh, ka tie uzņemas eh, tādu kā eh, pāraudzības darbu, viņi pavada, teiksim, Šarlerā reģionu darba ņēmējus un palīdz viņiem varbūt pārorientēties un atrast uh, darbu, vārds sakot, pavada viņus šajās darba meklējuma gaitās. Un tas ir labi darbojies. Paldies! Un eh, Pirinska kungs, jūs pieminējāt nedeklarēto darbu un pēdējo mēnešu laikā es zinu, ka jūs esat meklējis risinājumu šai problēmai. Vai jums ir izdevies eh, kaut ko atrast, kaut vai varat piedāvāt kādus risinājumus, uh, lai pazeminātu šo, šo šī nedeklarētā darba uh, dimensiju? Nu, es varbūt, lai izteiktos īsāk, uh, sākšu no gala. Un um, sākot ar šī gada martu lietu mums darbojas platforma nedeklarētā darba apkarošana. Un apkarošana nozīmē gan prevencija, gan uh, profilaktiska darbība novēršanas nolūkos. No katras dalībvalsts šajā platformā ir pārstāvji, kas pārstāv sektoru. Un tad mums arī ir Eiropas līmeņa pārstāvji, ku, kuriem gan nav balstiesību. Platformas, platformā 10. oktobrī tikās otra reize pieņēma darba programmu, ko ierosināja komisija. Un šī darba programma ļoti ambicioza, ļoti detalizēta saistīta ar um, to, lai labāk izprast nedeklarētā darba koncepciju, lai uh, ievāktu informāciju, datus, lai izstrādātu rekomendācijas, jo um, platforma ir mandāts un uh, jāizstrādā arī secinājumi saskaņā ar šo mandātu, ko var iesniegt padomē un komisijai. Un es domāju, ka rezultāti būtu, viņš var būt tik labi, bet uh, tomēr netik plaši ju, bez Eurofound līdzdalības, jo Eurofound dati ļoti palīdzēja. Tieši saprast, teiksim, faktu, ka nedeklarētā darba apkarošana nenozīmē tikai novēršanu, bet arī regularizēšanu. Tas tā bija ļoti svarīga atziņa. Uh, Un uh, tad mēs runājam arī ar arotbiedrību pārstāvjiem un uzņēmumu pārstāvjiem. Un visi bija uh, pārsteigti, pozitīvi pārsteigti par to, kā, cik efektīvi šī platforma darbojas. Marita, tad jautāja par nedeklarēto darbu. Protams, tas bija centrālais elements mūsu darbam. Arī parlamentam tas ļoti rūp. Un šķiet, ka komisijas izmantotā definīcija uh, ir no 90. gadu vīd, no 90. gadu. No 90. gadiem un uh, daži aspekti ļoti novecojuši īpaši tagad sociālā un darba likumdošana ir pavirzījusies uz priekšu, un sociālais nodrošinājums, un te varētu daudz ko precizēt. Mēs redzam, ka nedeklarētais darbs šobrīd, ņemot vērā globalizāciju, eh, ir um, kļuvusi daudz sarežģītāka teiksim, ir eh, darbs eh, slo, uz daļēju slodzi, un tas darbs ne, nevienmēr tiek apmaksāts. Tas arī pārvēršas līdz ar to par nedeklarētā darba problēmu. Te ir vairāki aspekti, kam var pievērsties. Paldies! Nu, mēs jau tā kā labāk aptveram. Uh, šo problēmu, problēmas mm, izmērus. Tagad RV Garnie, kas ir Francijas darba organizācijas priekšsēdētājs un Antinārhinens, ekonomikas nodarbinātības ministrijas pārstāvis no Somijas. Tātad vēl divi dalībnieki, sākšu ar Garņē kungu un lūkšu viņu pastāstīt par ietvara vienošanos, par ko runāja sociālajie partneri, ar īpašu uzsvaru uz darba kvalitāti un dzimumu vienlīdzību. Vai tas darbojas, vai uh, viss ir kārtībā ar to, ko varam no tā iemācīties, vai to ir grūti īstenot praksē. Vai jūs to rekomendētu ārotbiedrībām citās valstīs? Lūdzu, Garņiekungs. Merci, je sais pas si je sors. Paldies! Es nezinu, vai varēšu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem dažās minūtēs. Tam būtu nepieciešams vairākas stundas. Tātad, kas ir dzīves kvalitāte darba vietā? Uh, Kā izskaidrot šo principu, mums vajadzētu atgriezties 80. un 90. gados. Eh, uzņēmumos tiek runāts par darba apstākļiem, tā tad tiek runāts par materiāliem, fiziskiem darba aspektiem, eh, piemēram, arī tādiem fiziskiem eh, parametriem kā kārstumam, troksnim, psihosociālie riski, kā arī tas, cik ilgu laiku jūs pavadāt darba vietā un. Uh, Jāsaka, ka ir daudz šādu rādītāju, ņemot vērā to, ka, protams, darba vietā pavadītais laiks un tas, ko jūs tur, tas, kādiem parametriem, kādiem fenomeniem jūs tur esat pakļautas, arī var ietekmēt jūsu eh, dzīves ilgumu. Uh, un uh, eh, Eiroporting arī uh, par to daudz runā. Ir, protams, arī dažādas ekonomiskās problēmas, tas ietekmē situāciju darba tirgu un arī digitalizāciju šeit vajadzētu pieminēt. Ja mēs runājam par problēmām stresu, diskrimināciju un cita veida problēmām, lai to vajadzētu, lai to varētu atrisināt, mums ir jādomā par dažādiem risinājumiem, arī nacionāliem risinājumiem. Pirmām kārtām, protams, notiek notiek sarunas ar uzņēmumu. Un kā Klots Rolēns minēja, šeit ir tāda kā lazāņa no vairākām kārtām, kas sastāv, ir jārunā par eh, dažādiem ietekmes faktoriem, par uh, transversāliem elementiem. Un, uh, to vajadzētu labāk izprast. 2010. gadā premjerministrs uh, runāja par ziņojumu par uh, labklājību darba vietā un uh, par profesionālās dzīves ietekmi uz mūsu personīgo dzīvi. 2013. gadā tika parakstīts līgums uh, par darba dzīves kvalitāti uh, darbā un kā tas sasaucas ar uh, uzņēmuma produktivitāti. Un jāsaka, ka ja cilvēki labāk jūtas darba vietā, viņi, protams, ir produktīvāki. Un jāsaka, ka Protams, darba vietai vajadzētu censties, lai darba ņēmēji tajā justos labi. Jādomā arī par to, kā darbs uzņēmumā uh, var tikt uzlabots, proti runājot ar darba ņēmējiem par to, kā viņi jūtas darba vietā, uh, radot uh, iespēju viņiem izteikties un jādomā, protams, arī par labāku darba organizāciju un Uh, labāku profesionālās un personiskās dzīves savienošanas iespējamību. Tas ir jautājums, uh, kuru vajadzētu noteikti daudz plašāk uh, apspriest un, piemēram, raugoties uz dažādām aptaujām, darba, tātad dzīves kvalitāte darba vietā un ko sagaida darba ņēmēji eh, no tā visa. Jāsaka, ka šīs rādītājs ir trešajā vietā, eh, nu, svarīgāko apstākļu sarakstā uzreiz aiz eh, atzinības un kādu vietu pirms atlīdzības, pirms algas. Un bija izteikts uh, arī likumdošanas priekšlikums, lai sievietes pēc bērniņa laišanas pasaulē vieglāk varētu atrasties darba vietā, lai būtu arī uh, iespējams uh, tēvam ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un jāsaka, ka Nevienmēr, protams, tēvi un mātes ņem vienādās proporcijās šo bērnu kopšanas atvaļinājumu, un e, vajadzētu pieminēt arī diskrimināciju. Mēs esam sagatavojuši vairāku svarīgu jautājumu sarakstu, kas būtu jāizpēta. Pieeja ir jābūt sistēmiskai, un tad, kad dalība val, tad, kad uzņēmumi ved sarunas, tām ir jābūt atrunātām likumdošanā. Un Un šāda sistēmiska pieeja uh, ir jāizmanto arī sociālā dialoga ietvaros, un uh, da, uzņēmumiem tas ir jāņem vērā. Protams, mums ir uh, jāmeklē atbildes un risinājumi, bet nav nekādu brīnumu, kas notiktu, un ir jābūt arī iespējami runāt pilnīgi par visu, nevajag būt šeit nekādiem tabū. Uh,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 Mēs izvērtējam uzņēmumos uh, notiekošo, ir jāizstrādā labi rādītāji, lai varētu pēc iespējas uh, precīzāk novērtēt darba apstākļus. Vai tas ir atmaksājies? Protams, atbildi ir ļoti sarežģīta. Ir negatīvi elementi, proti bezdarba augstie rādītāji, ekonomiskā krīze. Tas, uh, protams, ekonomiskās aktivitātes ietekmē nelabvēlīgi un, protams, ja jūs strādājat uzņēmumā, kas sastopas ar ekonomiskām grūtībām, jums vienmēr ir au, arī augstāks risks uh, tikt atlaistam no darba. Ir uh, tātad uh, ārotbiedrībām, institūcijām, valsts iestādēm jādomā, kā to visu risināt. Un ja mēs runājam par, nu, darba dzīvi un darba uh, dzīves kvalitāti. Mēs, protams, arī daudz pētām uzņēmumos notiekošo, mēs vedam sarunas, ir jādomā arī par attiecīgiem instrumentiem, lai uzlabotu darba dzīves kvalitāti un tiek eh, jā, jādomā par uh, dažādām apmācības iespējām, arī par atpūtas uh, telpu ierīkošanu darba vietā. Uh, Un dalība, protams, uzņēmumiem nevajadzētu pārāk daudz koncentrēties uz tādiem uh, blakus elementiem darba vietā. Galvenokārt, protams, ir jādomā par darba vietu kā tādu un darba produktivitāti. Un ir vairāki ļoti svarīgi elementi, kas šeit ir jāņem vērā. Un jāsaka, ka lieliem uzņēmumiem uh, dažādas. Uh, Eh, pasākumus ieviest ir vienkāršāk un eh, nekā MVU. Es šeit runāju par negatīvajām pusēm, par to, kas mums sagādā raizes, bet, protams, ir arī jāpiemina uh, eh, pozitīvie sasniegumi dažādas nacionāla līmeņa stratēģijas par sociālā dialoga modernizāciju, uh, Un jāsaka, ka sociālais dialogs jau ir kļuvis par neatņēmamu uzņēmēju darbības sastāvdaļu, par darba dzīves sastāvdaļu. Un 2016. un 2021. gadam ir izstrādāts arī nacionālais uh, veselības uh, plāns darba vietā. Tas noteikti ir solis uz priekšu un, protams, uh, Tas atļaus arī uh, darba dzīves kvalitāti uzlabot, un es neesmu statistiķis, nu varbūt es to vienkāršoju, un man nav arī uh, bijis piemēri par uzņēmumiem, kas ir pasliktinājuši šos apstākļus. Protams, ja uh, tas ir rādītājs, bet es jums to nevarētu nosaukt tagad, bet ir arī daudzi citi piemēri, piemēram, runājot eh, par uzņēmumiem, kam jāveic eh, pārstruktūrēšana. Ir cilvēki, kam uh, ir jādodas prom, kas tiek atlaisti no darba restruktūrizācijas dēļ. Uh, Eh, ir arī pārējie, kas paliek, un ir jādomā, kā viņi tur pēc tam jūtas, kā vēst šīs sarunas, eh, piemēram, eh, kādā rūpnīcā, kā piemēram piemērot darba stundas, plānot darba laikus. Un ir jāņem vērā arī darba ņēmēji intereses, kā viņi nokļūs darba vietā un Eh, kā viņi var konstruktīvi, piemēram, sarunāties arī ar vadību, auto nozarē, vai tur cilvēkiem ir iespējas griezties pie kāda, ja viņiem ir problēmas. Un mēs esam redzējuši, ka 80, 90% gadījumu tika eh, paši eh, Darbinieki atrada atbildes uz saviem problemātiskiem jautājumiem, bet es gribēju arī pateikt, ka mēģinot uh, uzlabot darba apstākļus, ir jādomā par uh, labiem risinājumiem, un autoražotāji ved tagad sarunas, tagad jau ir otrais, um, otrā saruna kārta, tātad par šī dialoga veidošanu un tika domāts par to, eh, kā visās, eh, visās struktūrās, visās uzņēmuma struktūrās varētu šo dialogu veidot, lai darbinieki atrastu dzirdīgas ausis un ir pierādīts, ka šis pasākums ir bijis auglīgs un vai patiešām ir grūti šādas vienošanās panākt. Mums ir jāsaka, ka uzņēmumi bieži vien ir nu, atturīgi pret eh, pārmaiņām, katrā valstī tas ir atšķirīgi, un ir jāņem vērā uh, arī uh, vairāk svarīgi aspekti. Tātad, protams, uh, augstākā līmeņa vadība ir jātiek iesaistītai. Protams, tas prasa laiku, un ja uh, darbinieki, darba ņēmēji var izteikties, tas ir ļoti svarīgi, bet arī uh, nu, ir jāsniedz viņiem konkrēts atbildes, jo dialogs jau ir tad, kad runā abas puses. Uh, Es tagad nerunāšu, nepieminēšu konkrēts nosaukums, bet eh, bija eh, kāds eh, liels franču uzņēmums, kur notika šīs konsultācijas ar darba ņēmējiem. Un, uh, mums uh, izdevās tā tad noskaidrot, kādas bija šīs galvenās problēmas darba vietā, un uh, tādā veidā arī uzņēmuma vadība vairāk iesaistīt darba ņēmējuši šajā dialogā. Mēs arī tāpat uh, uzstājam uz sekojošo, ka ir jārunā par metodēm un dažādiem līdzekļiem, lai veiktu pietiekam labu izvērtējumu un diagnostiku, jo pats ļaunākais risks mūsu sabiedrībā ir tāds, ka rodas. Uh, kāda steidzamības situācija un ātri jāpraks līgums, un tas tiek parakstīts par roku galam un beigu, beigās ne pie kādiem rezultātiem nenoved. Un ir jādara arī tāds, uzti, ir jārada uzticības pilna gaisotne uzņēmumā un ir jāveic šī, šis izvērtējums darba kvalitātes izvērtējums balstoties uz uh, darba ņēmēju atbildēm un, protams, arī uh, kādru daļai, cilvēku resursu daļai ir uh, jāinteresējas uh, par uh, šī izvērtējuma rezultātiem un uh, Ir daudz uh, arotbiedrību Francijā, kas uh, strādā pie šāda sociālā dialoga izkopšanas, un, protams, darba ņēmējiem ir jābūt tiesībām izteiktiem, izteikties, lai viņiem nebūtu bail to darīt, lai viņi nebaidītos par kaut kādām sankcijām pēc tam. Un varbūt noslēgumā, vai kaut kādā veidā tas varētu kalpot par tādu paraugu, un es nezinu, vai varu atbildēt pilnīgi noteikti uz šiem jautājumiem. Uh, jau pirms kāda laika, ka mēs sapratām, ka sociālo modeli nevar uzspiest ar varu un ka Eiropas modelis varbūt nav piemērojams pilnīgi e, visās uh, vietās pasaulē. Un ja mēs runājam par auto nozars piemēru, ko šeit pieminēja, vai to var, nu, teiksim, importēt arī uz citām vietām, uz citām nozarēm. Uh, mums ir jādomā arī par, e, nu, likumdošanu uz vietas eh, konkrētās valstīs, jādomā arī par darba kultūru kā tādu un jāsaka, ka tā ir koncepcija, kas ir tāda pietiekami aptveroša, ko var uh, mēģināt izmantot kaut vai daļēju, un es gribēju no savas puses pieminēt, lai uh, šis sociālais dialogs patiešām būtu veiksmīgs mums ir jādomā arī par uh, politisko kontekstu, un uh, tagad uh, ar populisma uzplaukumu situācija kļūst aizvien nedrošāka, bet mēs gribam joprojām saglabāt sociālo kohēziju, un uh, uh, tādā veidā ir jau pēc iespējas ātri šie sociāli riski jāatpazīst un par tiem jācīnās. Paldies! Uh, Garņīkungs un tagad uzstāsies Narinen kungs no Somijas. Somija ir nospraudusi mērķi, lai kļūtu par labāko eh, valsti, eh, ņemot vērā eh, darba dzīves kvalitāti līdz 2020. gadam. Es domāju, ka būs interesanti paklausīties jūsu priekšlikumos, ko jūs esat eh, gatavi darīt, ko, kādu mācību mēs no tā varam gūt un vai tas varētu kalpot par piemēru arī citām valstīm. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, kā jau būsiet uh, sapratuši, mēs esam visai pieticīgi Somijā. Kādēļ mēs šādu projektu vispār esam izstrādājuši? Uh, Nu jā, mums ir jārunā par dzīves kvalitāti darba vietā, un uh, tagad uh, šodien ir īstais brīdis, lai par to runāt. Mēs varētu pastāstīt par saviem uh, panākumiem. Es gribēju sākumā pateikties Pirjons kundzei par veiksmīgo prezentāciju. Šorīt ceru, ka. Mana runa būs saprotama un Mm, man nevajadzēs runāt pārāk ātri, nu, bet tomēr eh, eh, zināms nemieris manī ir ņemot vērā to, ka tuvojas jau pusdienu pārtraukums. Es pirmām kārtām eh, gribēju uh, uzteikt Eurofondu uh, pirmajā savas runas daļā, tālāk es stāstīšu par uh, dar, kvalitāti, da, dzīves kvalitāti darba vietā un. Uh, par to, cik eh, svarīgi ir izstrādāt attiecīgas politiskās vadlīnijas šajā jomā. Un, protams, eh, izpētē ir jāizmanto labi eh, kvalitatīvi dati, lai situāciju varētu analizēt pēc iespējas padziļinātāk un mēģināšu arī nedaudz atsaukties uz ekspertu izteikumiem. Ja mēs runājam par Somijā notiekošo, tas tiek saucts darba dzīves 2020 projekts. Tas balstās uz darba dzīves stratēģiju, kas tika izstrādāta 2012. gadā. To izstrādāja iepriekšējā valdība, bet tagad jaunajā valdībā ir citas politiskās partijas, un tās ir gatavs šo pārmantoto projektu turpināt. Līdz ar to Eh, politis, politiķi ir viens prātis, ka šis darbs ir jāturpina, tas ir ambiciozs mērķis un kādēļ tas ir tik unikāls. Tas ir eh, ļoti plaši sazarots projekts, kurā piedalās daudzas iesaistītās puses, darba ņēmēji, darba devēji, institūcijas, izpētes centri, arī lieli uzņēmumi un vairākas ministrijas. Kas tad tas īsti ir? E, tiek izveidota platforma, e, lai varētu apmainīties ar informāciju par finansējuma iespējām vai par to, kāda e, atbalstu ir iespējams vispār piesaistīt. Nu, kādas ir finansējuma iespējas? Mums ir uh, inovāciju uh, finansējuma aģentūra, tur ir iespējams uh, dažādiem projektiem piesaistīt uh, līdzekļus, mums ir arī reģionālās attīstības sektori, kas darbojas šajos projektos, un mēs esam arī izveidojuši dialogu ar Eiropas sociālajiem partneriem, un arī reģionāla līmenī projekti tiek īstenoti. Nu, kādi ir paši svarīgākie aspekti mūsu somu pasākumos, runājot par darba dzīves 2020 eh, tīmekļa projektu? Darba vietās ir jāuzlabo apstākļi, tiek izstrādātas eh, dažādas paraugu prakses un. Uh, Šorīt arī vairākas reizes mēs dzirdējām, ka labsajūta um, darba vietā un produktivitāte starp tām var likt gandrīz vienādības zīmi. Tas, zināmā mērā, atbild uz priekšsēdētājs jautājumu un Tas eh, varētu arī nozīmēt, ka organizācijām uzņēmumiem ir jābūt konkrētām interesēm uzlabot darba apstākļus un eh, to, lai cilvēki labi justos darba vietā. Tas noteikti uzlabo produktivitātes rādītājs un ieguvēji ir visi, kā nu, varu to nocitēt arī franču valodā, atsaucoties uz Garnieku kunga teikto. Un e, šī darba apstākļu aptauja tika citēta vairākas reizes, un mēs savu stratēģiju veiksim daļēji izmantojot arī Eurofonda apkopotos datus. Mūsu sākotnējais mērķis bija apkopot nacionālos datus, salīdzinot tos ar citās dalību valstīs iegūtajiem datus Protams, eh, mēs esam pieredzējuši, ka ir arī ļoti liels atšķirības, runājot par atšķirīgiem rādītājiem dalību valstīs, arī vairākos reģionos, ņemot vērā arī atšķirīgu kultūru, atšķirīgu attieksmi pret darbu un daži piemēri, ja mēs runājam par šo darba apstākļu aptauju, paraugoties uz eh, rādītājiem, Eiropā aptuveni ir variācijas apmierinātību ar savu darba vietu, tā tad, eh, nu, uh, Eh, svārstās šeit rādītāji no 68 līdz 83 procentiem, Somijā tie ir 73 procenti, nu mums ir jāpadomā, kā eh, šo skaitli vēl vairāk eh, dabūt uz augšu un, ja runājam par darba intensitāti un darba laika indeksiem, šeit pārmaiņas nav tik straujas, bet līkne ir, nu, visai lineāra. Un mēs jau dzirdējām arī no iepriekšējiem runātājiem, ka runājot par atšķirīgām profesijām un atsevišķiem uh, sektoriem, uh, mēdz būt uh, visai ievērojams atšķirības. Uh, tas uh, ir labi ilustrēts aptaujas rezultātos un tā pamatīgāk iepazīstoties ar datiem, protams, rodas arī vairāk jautājumi vai. Uh, darba dzīve ir eh, mainījusies un kā tas ietekmē situāciju darba vietā, vai to var sasaistīt ar nu, konkrētājiem sektoriem vai uh, valstīm to, kultu, to atšķirīgo kultūru. Un, lai pielāgotos šīm pārmaiņām, ir jāmēģina pārmaiņas paredzēt jau agrāk. Noslēgumā varētu teikt, man būs eh, vairākas noslēguma piezīmes. Pirmkārt, uzskatu, ka darba apstākļi spēlē svarīgu lomu, radot eh, organizācijas uzņēmē, uzņēmuma kopīgo kultūru, otrām kārtām interpretējot eh, sestās darba apstākļu aptaujas rezultātus, mums ir jāņem vērā dažādu valstu atšķirīgie kontekstu, bet arī atšķirīgas darba organizācijas, atšķirīgi darba organizācijas veidi un atšķirīgas kultūras. Trešām kārtām uzskatu, ka ir iespējams vēl uzlabot praksi darba vietā, domājot par darbinieku labu jūšanos un arī, protams, produktivitātes uzlabošanu, bet galvenokārt, protams, ir jādomā arī par uzņēmumu vajadzībām. Uh, Uh, strādājot pie šāda pasākuma īstenošanas. Un ceturtām kārtām es uzskatu, ka mēs varam panākt pat tādu ilgtspējīgāku, labāku darba dzīvi, ja mēs domāsim par darba apstākļu uzlabošanu un cilvēku labsajūtu darba vietā. Un tam, protams, ir jātiek iekļautam un saglabātam Eiropas darba programmā arī nākotnē. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas uzdot jautājumu? mūsu ekspertiem, kas ir šeit uh, ieradušies. Mums ir vēl dažas minūtes, ko tam atvēlēt. Uh, you the... Jūs, lūdzu. Lūdzu. Jā, paldies. Man ir divi jautājumi. Viens ir Eiropas komisijai, jums, kungs, ņemot vērā šo te situāciju kad ir tiešām vēl ļoti augsts bezdarbs eh, Spānijā, no kurienes es esmu, man sauc Elizabete, es atvainojos, ka nestādījos priekšā, es vienkārši domāju, šī sociālā pīlāra kontekstā, par ko tad tiek runāts, eh, kā tiek runāts par aktīvā darbs tirgus politikām un vai tās arī eh, pielāgojas šai pārējai no ne, bezdarba uz darbu, uh, Piemēram, Spānijā saskaņā ar pētījumu 64% darba vietu ir zemes kvalitātes. E, vai nu tās ir zemes kvalitātes vai e, fiziskas darbs. Uh, vai saskars ar spiedienu. Tātad, kā aktīvā darba tirgus politikā mēs varam nodrošināt, lai cilvēki, kas atkal iekļaujas darba tirgu, atkal atrastu šādu labas kvalitātes, augstas kvalitātes darba vietu. Un otrs jautājums sociālajiem partneriem. Un sasaistīsim to arī ar um, politisko vēstījumu, kuru uh, sniedza priekšsādātais kundze sākumā, proti padomāt par uh, mums un par to, kas notiek ASV pagājušajā nedēļā. Es šeit redzu, ka ir milzīga segregācija. Viens no grafikiem patiesībā norāda, ka vairāk kā puse no darbvietām nav labas. Ko tad ar to darīt? Ko uh, arotbiedrības un uh, sociālajie partneri dara? Uh, kā viņi domā par to, kā novērst šo milzīgo segregāciju darba tirgu Eiropā. Paldies! Servas kungs, vai jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu? Jā, paldies par šo jautājumu. Pirmkārt, ja es drīkstētu, es gribētu izmantot iespēju un atkal pieminēt tigadējo izaugsmas aptauju, kur pieminēja Pirinska kungs un gribētu būt nedaudz pozitīvāks. Jā, vienmēr tas tā nav, bet um, es domāju, ka tagad uh, komisija tomēr nāk klājā ar pozitīviem mēstījumiem attiecībā uz bezdarbu. Bezdarbs ir, uh, ir nokritis līdz 8,5% šā gada septembrī. Tā ir pozitīva attīstība, un tas ir zemākais līmenis uh, kopš 2009. gada, tātad pirms krīzes. Es nesaku, ka viss ir perfekti, bet tas ir uzlabojums, kas būtībā skar pozitīvā veidā visas dalību valstis. Un te pašā laikā jums ir e, taisnība norādot uz to, ka tās darba vietas, kas tiek piedāvāts, nevienmēr ir augstākās kvalitātes. Bet mēs redzam arī pozitīvas tendences e, šajā kontekstā, proti Tās pirmās eh, darba vietas, kas tiek eh, piedāvātas, ir eh, pagaidu darba vietas, īstermiņa līgumi, bet tagad jūs redzat, ka pieaug tomēr kvalitatīvu darba vietu skaits, ilgāka termiņa darba vietu skaits. Un problēma ir tāda, ka šīs labākās darba vietas, kas tiek piedāvāts, tiek piedāvāts augstāka prasmju līmeņa darba ņēmējiem, kas prasa sagatavošanos, apmācību un tā tālāk. Tas bija jūsu jautājums par šo darba ņēmēju aktivizāciju. Un tā ir viena no tām jomām, kurā uh, mēs sagaidām, ka tagad dalībvalstis pieliks eh, būtiskus pūliņus, un šis te prasmju neatbilstības jautājums tiešām mūs uh, būtiski skars, ja mēs to neatrasināsim. Un konkrēts piemērs, kas man nedaudz uh, mulsina, Spānijā jums ir lieliskas skolas, kas katru gadu sagatavo ļoti daudz medmāsu, un tām ir problēmas rast um, Um, nodarbinātību uh, Spānijā, tāpēc tās dodas uz manu valsti, kur strādā. Bet tas nav loģiski, jo Spānija maksā par šo medmāsu uh, izglītošanu, un uh, mana valsts vienkārši ir ieguvēja, un tas ir paradoks. Tas vienkārši uzsver, cik ļoti problemātisks ir šis prasmju neatbilstības jautājums. Paldies, Vincentīvī, kungs, lūdzu. Un tad vispirms dosim vārdu Biznes Europe pārstāvēja. Drausas kundzē, lūdzu. Paldies! Ātri reaģējot uz to, ko jūs teicāt, šis jautājums uh, ir, tā tas ir, bet daudz akūtāks tas ir raugoties uz jaunajām dalībvalstīm. Un tas ir viens no tiem jautājumiem, kas eh, viņiem ir problemātisks. Viņi eh, saražo visus šos ārstus, inženierus, kas pēc izglītības iegošanas vienkārši pamest valsti. Un tas ir izaicinājums vienotajam tirgumam. Un uh, brīvas darba ņēmēja pārvietošanās uh, akcepta uh, aspekts, un tas mums ir jārisina, kā mēs to risināsim Eiropas līmenī. Un par jūsu otro jautājumu par segregāciju darba tirgu es īsti nesaprotu, par kādu segregāciju jūs runājat. Mums ir, piemēram, milzīga profesionālā segregācija Ziemeļvalstīs, kur sievietes ieņem pārsvarā administratīvās darba vietas un vīrieši strādā rūpniecībā. Vai jūs runājat par segregāciju uh, Kādā veidā? Tā ir jauna segregācija starp uh, šiem uh, augsta līmeņa uh, darba vietām un šīm um, fiziskajā, fiziskā darba un darba vietām ar lielu spiedienu. Un ja mēs raugāmies uz tiem procesiem, procentiem, kas parādās um, Eurofonda aptaujā, tad vairāk kā puse darba vietu varētu tikt nosauktas par nepietiekami labām. Tās nav labas darba, darba vietas, saskars ar spiedienu, ir slikts kvalitātes vai darba vietas, kur jums nav nekādu izredžu. Es vienkārši raugos uz šo uh, aptaujas rezultātu tabulu. Izskatās, ka puse darba vietu Eiropā nav īpaši labas darba vietas. Šeit mums ir jāraugās uz datiem un uz to interpretāciju. Es drīzāk nepiekrīstu šai jūsu interpretācijai. Un kā jau Mišels runāja par to, eh, daudzas darba vietas, kad mēs raugāmies uz normatīvas līgumiem, tad mēs konstatējam, piemēram, Vācijā, ka daudz ilgtermiņa bezdarbnieku uh, atrod atkal uh, uh, pieeju darba tirgumu uh, ar aģentūru darba vietu starpniecību. To nosauc parasti par uh, nedrošu darbu, bet uh, uh, Vācijā tas īstenībā tā nav, jo tur jums ir līgums ar šo aģentūru. Tad jāskat lietas detalizētāk. Otra lieta, kas tad ir izredzes, kā, kas ir perspektīva. Uh, Ne jau visi var kļūt par augstu līmeņa administratoriem vai uh, augstu līmeņa inženieriem. Uh, šīs vietas pašā augšā uh, nav nemaz tik daudz šo vietu, un ir cilvēki, kas nekad šo līmeni nesasniegs, bet te pašā laikā ir arī kvalifikācijas un kapacitātes uh, jautājumi, kas ir jāapskata, jo neaizmirsīsim, ne jau visiem uh, ir vienāds potenciāls un vienāds prasmes, un to esam redzējuši izglītībā. Jūs sakāt, ka ir tik daudz uh, brīvu darba vietu, informācijas tehnoloģijas vai tam līdzīgi. Nevar vienkārši cilvēku, kas ir strādājis ar rokām gadu gadiem, tagad dienas laikā pārvērst par IT speciālistu. Jā, dažkārt tas darbojas, bet nevienmēr. Un otra lieta ir, protams, ir daudz darba, E, kuru nav patīkami darīt. Un ja jūs paraugāties uz vēsturi, tad šis fiziskais darbs, fiziskais darbs, kā, kā tiek ražotas lietas, tas ir bijis vienmēr daudz e, grūtāks un nepatīkamāks. Un līdz ar mašīnu izplatību mums ir izdevies e, tikt vaļā no šīs nepatīkamās darba daļas, no šī fiziskā uh, sloga. Un tagad savukārt uh, uh, cilvēkiem uh, rodas jautājums par to, kāda tad ir viņu darba jēga. Viņi stāv pie šī konvejera un mehāniski saliek lietas, bet viņi neredz jēgu savam darbam. Un to arī Ričards Senets savā grāmatā pirms 15 gadiem aprakstīja šo fenomenu. Un tas ir jautājums, viņš minēja maiznīcu piemēru, kur uh, maiznieki saslima, jo viņi norīja miltus, ieelpo miltus, un tad viņiem ir um, plaušu slimības, un tad viņš pieminēja kādu maiznīcu, kur notiek automazācija. Tātad um, maiznieki ar visiem šiem riskiem, uh, viņi mīcīja mīklas, bet tagad viņiem vienkārši bija jānospiež poga. Viņi pazaudēja kontroli pār to, ko viņi darīja, un viņiem bija sajūta, ka viņu darbs ir zaudējis jēgu. Vienkārši es gribu pateikt, ka, ja mēs raugāmies uz personīgo darba novērtējumu, es dažkārt arī jūtos uh, pilnīgi. Uh, um, uh, frustrēta, ka man ir jāraksta uz datoru, jo nevar vairs rakstīt ar roku, kā kādreiz darīju. Tātad um, daudz, uh, kas ir vienkāršojies, nav vairs tik fiziski grūti, bet no otras puses jūs vairs neredzat jēgu savam darbam. Tātad tas var novest pie uh, ļoti atšķirīgi jūsu darba novērtējam, bet viss, ko es cenšos pateikt, ir tas, ka uh, ir ļoti um, kompleksa attīstība, kas notiek, un to vēl sarežģīs digitalizācija. Dažkārt mēs zaudējam kontroli pār to, kas notiek, tad, kad būs pašbraucošās automašīnas un tā tālāk. Jautājums ir, vai mēs to vēlamies. Tas ir politiski, uh, sociāls jautājums, kā mēs vēlamies to veidot. Bet ir arī izaicinājums uh, mēģinot uh, atvieglot darbu, uh, Uh, bet, uh, un radīt situāciju, kas ir labāka darba ņēmējiem, bet ir arī, protams, ekonomiskās uh, vajadzības, ir darbs, kas vienkārši ir jādara. Mēs nevaram vienkārši atmest to, mēs nevaram atļaut vienkārši migrantiem darīt šo netīro darbu vai darīt netīro darbu tur, kur tas nav redzams. Raudzieties uz reciklēšanas nozari. Mēs par to runājam kā par kaut ko uh, po pozitīvi, bet tad paskatieties, kā kuģi vai datori tiek sadalīti pa sastāvdaļām. Tas Dienvidu Austrumā Āzijā notiek, un tie ir ļoti netīri darba apstākļi. Mēs to neredzam, mēs redzam tikai šos reciklētos produktus. Tātad mums ir jābūt realistiskākiem, uh, vērtējot to darbu, ko mēs darām. Tas tiešām ir uh, sarežģīts jautājums, bet mēs to nevaram uh, Uh, apspriest, uh, balstoties uz vienu pētījumu vai runājot vispārīgi. Mums ir jāiedziļinās detaļās. Paldies! Paldies, Visentīnī kungs! Jā, paldies par šiem jautājumiem. Ir ļoti labs piemērs, lai aprakstītu to, ko nozīmē darba vietu segregācija šobrīd Eiropā. Tie ir Brexit rezultāti. Ja jūs paraugāties uh, uz to balsojumu, kādu uh, sniedz cilvēku referendumā, jūs redzējāt, ka uh, Brexit atbalstītāji uh, bija nevis tajos reģionos, kur ir vairāk migrantu, bet tie reģioni, kur apvienotajā karalistē ir lielākais bezdarbs, nabadzība, sociālā izstumtība. Tie reģioni, kur globalizācija, klimata uh, Uh, pārmaiņu, restruktūrizācijas procesi un uh, digitalizācijas procesi, uh, kurus tie bija skāruši smagāk. Tātad tie ir tie cilvēki, kas balsoja. Tad ir vēl viens fenomens, kas apvienotā karalistē notika. Tas bija tas, ka 70% jauniešu vispār neaizgāja uz šo referendumu, vispār nenobalsoja. Un šo 70% vidū uh, um, arī ir uh, visvairāk šo darba ņēmēju ar nedrošām darba vietām. Tur nav runa tikai par šīm pagaidu darba aģentūrām, bet tur es piekrītu uh, Renātei, ka tas ir negatīvākais netipiska darba piemērs. Ir daudz citi veidi šim darbam, kas ir sliktāki par uh, pagaidu darba aģentūrām. Tātad šīs divas kategorijas - vecāka gada gājuma darba ņēmēji, kurus uh, ir skājuši pārstruktūrācijas procesu, viņi ir zaudējuši savas darba vietas un viņi tagad saņem eh, palīdzību no valsts un viņi nevar atgriezties darba tirgū, ja viņi neakceptē uh, zemu uh, prasmju līmeņu darba vietas, un otrs puses jaunieši, kas ir tā kā outsideri darba tirgū un kam ir grūti iesaistīties darba tirgū, uh, ja vien viņi negrib pieņemt šos eh, zemlīmeņa darba vietas. Tā ir tā problēma, par ko mēs runājam, runājot par darba segregāciju. Un eh, apvienotajā karalistē tie ir vairāk kā 60% darba tirgus. Tas neatiecas uz Franciju, Vāciju, Somiju vai Zviedriju. Bet Ja jūs paraugāties uz eh, rezultātiem reģionālajās vēlēšanās Vācijā pavisam nesen, tad eh, redzēsiet, ka ir apmēram 30% eh, cilvēku, kas balso par alternatīvu Vācijai, AFD, kas ir ļoti līdzīgos apstākļos, jo īpaši Austri, austrumdaļā Vācijā. Un ja jūs paraugāties uz Poliju, tad uh, tur iespējams ir ļoti līdzīga apstākļa kā apvienotajā karalistē, un tā nav sagadīšanās, ka Polijā ir augstākais uh, eh, nedrošu darba vietu īpatsvars uh, un lielākā uh, plaisa starp ražīgumu un algas attīstību. Tā ir vairāk kā 43%. Tātad tās ir tās problēmas, ar ko jācīnās. Ko tad šeit var darīt? Pirmkārt, es domāju, ka mums ir jācenšas Eiropas līmenī uh, vispirms un tad pazemināt to uz nacionāliem līmeņiem. Mums ir jāizveido stratēģija taisnīgai pārējai, taisnīgai transformācijai. Mums ir jācīnās ar tiem izaicinājumiem, kas mums ir, runājot par restruktūrizāciju, globalizācijas un klimatu pārmaiņu un arī digitalizācijas dēļ. Mēs nevaram uh, vienkārši noskatīties, kā tas notiek. Mums ir jāparūpējas, jāīsteno politika, lai cīnītos pret šiem fenomeniem. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka būs uh, darbvietas, kas izzudīs un darbvietas, kas radīsies. Mēs neesam redzējuši šo otro daļu, nav radušās darba vietas. Mums ir jānodrošina, lai desmit uh, zudušo darba vietu uh, vietā tiktu radīts vismaz 11 jaunas. Mums ir jācīnās ar šiem izaicinājumiem. Un vēl viens punkts ir tas, ka mums ir jāizdara tas, ko Junkara kungs teica pirms dažiem mēnešiem savā runā parlamentā. Uh, Viņš teica, ka mums ir vajadzīga Eiropa, kas dod uh, cilvēkiem patvērumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāveido pienācīgs sociālās aizsardzības sistēmu tīkls, Eh, kas, protams, ņemot vērā arī elastību, bet tomēr uh, nodrošina, ka cilvēki sabiedrībā un darba tirbu jūtas droši, un tas ir labākais veids, kā veicināt ražīgumu un konkurētspēju uh, eh, Eiropā. Un tas ir tas, ko dara komisija, izstrādājot sociālo lietu uh, pīlāru, sociālo tiesību pīlāru. Mums šis pīlārs ir jāstiprina un jānodrošina, lai šī pilāra ietvaros būtu konkrēti pasākumi, kas arī panāks konkrētus rezultātus, ko varēsim uh, panākt cilvēkiem. Un ja nebūs konkrēti rezultāti, tad mēs vienkārši, uh, mūs vienkārši šis melnais vilnis aprīs, kas uh, parādās un izplatās Eiropā. Tā ir politiķu, bet arī sociālo partneru, uh, NVO uh, problēma. Mums visiem kopā ir jācenšas uh, risināt konkrētās cilvēku problēmas. Un vēl viena lieta, pat ja mums būs taisnīga transformācija, ja mums būs konverģences standarti, kas ies uz augšu, un ļoti laba sociālās aizsardzības sistēma, kas labi darbosies, ja mums neizdosies radīt jaunas darba vietas, uh, tad tas viss būs kā rakstīt uz ūdens. Mēs varam runāt par vislabākajiem darba apstākļiem, kādi pasaulē pārstāv, pastāv, lai tos piemērotu Eiropā, bet ja mums netiks radītas darba vietas, tad tā būs problēma, ko nevarēsim atrisināt. Un vienīgais veids, kā radīt jaunas darba vietas, ir veicināt ekonomikas atgūšanos, un tā ir jāveido ilgtspējīgi. Šobrīd divi galvenie instrumenti, lai veicinātu izaugsmi, ir no vienas puses ir investīcijas, eh, tur ir Junkara plāns, mūsuprāt tas nav pietiekams, bet tas ir vismaz kaut kas. Mums ir jāinvestē, lai ekonomika varētu atgūties, un ja jūs paraugāties uz eh, investīcijām pēdējos 5-10 gados Eiropā, tad tur ir pilnīgi nulle Eh, ne privātnajā, ne publiskajā sektorā netiek veiktas investīcijas. Ja mēs nepavērsīsim šo tendenciju pozitīvākā virzienā, tad mēs nevarēsim atļauties eh, ilgspējīgu izaugsmi Eiropā. Mēs nevarēsim to sagaidīt. Un otrā lieta ir gada algas. Es atvainos, ka man tas ir jāsaka. Un Mišela atsautoties uz to, ka mums ir jāveicina arī iekšējais patēriņš, ne tikai ražīgums, jo mūsu eksports ir būtisks, bet tā tomēr ir neliela mūsu ekonomikas daļa. Lielākā daļa ir iekšējais pieprasījums. Mums ir eh, Pazeminājies iekšējais pieprasījums, esam sagrāvuši cilvēku kapacitāti pirkt preces un pakalpojumus un iegādāties uh, lietas un uh, uzlabot savus dzīves apstākļus, veicinot iekšējo patēriņu. Tā ir problēma ne tikai darba ņēmējiem, tā ir arī problēma uzņēmumiem. Ja mēs uh, turpināsim šādā attīstībā, tad uh, mēs nonāksim stagnācijā. Un uzņēmumiem, kas vienotajā tirgu darbojas, nebūs arī vairs nākotnes izredžu. Un visbeidzot, tad, kad mēs apsveram šo plaisu, uh, kā jau Renāte iepriekš teica, kas ir starp ražīgumu un algām, ka mums ir vajadzīga šī plaisa, šī atšķirība tirgu, tad mums ir jāņem vērā divi faktori. Pirmais faktors, kā mēs izmantojam šo atšķirību, jo, ta, ja šie e, ieņēmumi vienkārši aiziet peļņā, tad tas neveicina ekonomiku. Ja tie nonāk izglītībā, apmācībā un investīcijās, tad tas var veicināt darba vietu radīšanu, bet Diemžēl pēdējos gados Eiropā mēs redzam, ka šīs ražīguma un algas attīstības atšķirības netiek investētas ekonomikā. Tas nonāk finanšu spekulācijās, bet tas neuzlabo ekonomiku. Šī problēma ir jāatrisina. Un otrkārt, ja šī atšķirība ir pārāk liela, tad nevienlīdzība, kas izriet no šīs pārāk lielās atšķirības, atkal uh, negatīvi ietekmē ekonomikas sniegumu, runājot par konkurētspēju, un uh, tas arī veicina um, publiskos izdevumus tādā neefektīvā veidā. un mums ir jāsniedz arī sociālā palīdzība, un tas viss ir komplekss jautājums. Bet vienīgais veids, kā izkļūt no šīs situācijas, ir skatīt visus šos elementus ļoti realistiskā veidā. Mēs nevaram teikt, lietas uzlabojas. Jā, kaut kas uzlabojas, bet problēmas joprojām pastāv, un vien, pirmais veids, kā uh, risināt problēmas, ir atzīt, ka tās ir problēmas un censties tās risināt. Paldies! George, uh, in... Paldies! Uzklausīsim arī Rolenkungu. Paldies. Jā, pavisam īsi. Jautājums politisks. Ehm, mums ir šī plaisa ehm, starp ehm, trausliem darba apstākļiem un nestabilām darba vietām un ļoti augstu darba kvalitāti un tā teikt ļoti vēlamām darba vietām. Te šī plaisa parāda, ka mums jāpiestrādā pie tā, lai popularizētu varbūt netik populāras darba vietas, varbūt tādas tehniskākas, uh, uh, vidēja līmeņa darba vietas, profesionālās darba vietas. Skaidrs, ka mums te var būt nepieciešama cita veida sociālā ekonomika jādomā vairāk par tiem cilvēku resursiem, kas mums ir. Un es vēlos uzsvert. Mums ir uh, Erasmus programma, kas palīdz uh, Eiropas mērogā iepazīt uh, dažādas valstis, uh, dažādu valstu darba tirgus, un uh, tam līdzīgas lietas jāturpina attīstīt turpmāk. Un Fodenkungs. kungs. Eurofond. Paldies! Tad par labas un sliktas kvalitātes darba vietām. Es nevēlos tagad ierosināt ideju par to, ka puse darba vieta ir slikta, sliktas darba vietas, bet Eh, vienkārši man patika šī klasteru veidošanas ideja. Piecas grupas, eh, mēs redzam šīs darba vietas apkopotas, eh, tāpēc profiliem varam katrai grupai piešķirt zināms raksturojumu, raksturojumus, bet 90% no tā saukt tām sliktās kvalitātes darba vietām. Mm, jā, tie varbūt ir darbi, pēc kuriem cilvēki netiecas, bet tie nav nelegāli, nedeklarēts, eh, nedeklarēti darbi. Tur galu galā cilvēki arī godīgi strādā. Mēs nevaram vienkārši apgalvot, ka visa šī grupa lūk ir slikta. Mums drīzāk jādomā, kā mēs varam šīs darba vietas popularizēt. Un um, katrā no šiem klasteriem var atrast arī kaut ko negatīvu, tā kā nevaram to skatīt tā melnu balti. Man arī pāris komentāru par šo pustukšo vai puspilno glāzi, ko mēs te saskatām. Divas specifiskas lietas ziņojumām mēs runājam par veselību un drošību darba vietām. Mūsu darbņēmēji parasti tiek informēti par veselības un drošības riskiem. Lielākoties viņi var par, ar to ir apmierināti. Lielākoties darbņēmējs arī labi informē, visaptveroši. Tikai 10% Eiropā tā neuzskata. Un aplūkojot detaļas, mēs uh, redzam, uh, neproporcionāli augstu darbinieku skaitu, kas pakļaut riskam un kas par to netiek informēti. Īpaši mazos uzņēmumos tā tas notiek. Tur šī proporcija ir diezgan augsta. Tur arī uh, cilvēki netiek informēti par, ne, ne, nec par veselības un drošības riskiem, par tiem riskiem, kad viņam jāizlaiž darbs, eh, viņam arī parasti tiek piedāvāti diezgan eh, nedroši līgumi. Un tā varētu runāt par darba ilgtspējīgumu un kā uzlabot, kā to uzlabot, eh, ņemot vērā demografiskos izaicinājumus. Par to varbūt vairāk runāsim pēcpusdienām. Dažos gadījumos, protams, nevar izvarīties no negatīviem faktoriem. Mm, tas pieļauju, ka tieši tur, kur ir stress līmenis augsts, darba intensitāte augsta, tad cilvēki droši vien nevarēs strādāt mm, vecumā 60 plus. Tā kā jāpadomā par šo situāciju. Un tad šī reģionalizācija. E, lokālā pieeja. Es domāju, ka tā mums daudz ko neizmaksā, bet e, pievienotā vērtība varētu būt ļoti laba. Vai jums ir jautājums, lūdzu, ar mikrofonu? Nospiediet sarkano pogu vai palāko. Paldies, Oksfords Universitāte. Man interesēja Prinska kunga pieminētais mm, kaptaujā. Uh, um, izrādījies, ka daudz cilvēki uzskata, ka viņi ir labi, nozīmīgi strādā, bet 83. lapusē uh, ziņojumā rakstīts, ka tikai puse no darbņēmējiem uzskata, ka viņi ir iesaistīti darba procesā, un dažos gadījumos tikai puse no darbņēmējiem tā uzskata. Uh, Un tas ir ļoti dīvaini, jo pirms 20 gadiem mums bija literatūra, uh, komisijas pieņemtie dokumenti par to, kā cilvēkus labāk iesaistīt darba procesā. Nu, tas šķiet, ka ar šo mobilizēšanu un iesaistīšanu mums joprojām ir nozīmīgas problēmas, neskatoties uz labiem nodomiem. Un tagad man interesē, ko panelis uh, uzskata. Uh, par iespējamu progresu pie šī tomēr ļoti svarīga aspekta. Nu, īstenībā mums vēl ir laiks, tā kā mēs varam uzklausīt atbildes arī uz šo jautājumu. Lūdzu, Pirinska kungs. Paldies par jautājumu. Īsa atbilde ir eh, varbūt eh, eh, kolektīvs sārunas kas ir tiešām jēgpilnas, kur runa ir par lietas būtību. Jo, ja darbņēmējs sevi uzskata par kādu niecību, ja viņi baidās, ka viņus neuzklausa, nu, tad varbūt tieši tā viņi izturas pret to darbu, ko viņi dara. Komisijas līmenī Administrācijai arī jāaplūko ne tikai sociālais dialogs, bet arī šis kolektīvās pārunas darba apstākļiem. Tagad pēdējā laikā komisija ļoti mm, intensīvi pievēršas sociālajām dialogam, sociālajām pīlāram, bet es baidos, ka runājot par sociālo dialogu, cilvēki domā tādu interesantu sārunu. Tīstenībā runa nav par to, lai tā draudzīgi aprunātos, runa ir par nu, kaulēšanos, nu, tādām uh, dažreiz ļoti stingrām sarunām, kas jārisina, bet um, nu, tam komisija tik ļoti nepievēršas. Kaut arī nu, mēs parlaments par to domājam, mums ir pieņemta rezolūcija, kur mēs pasakam, ka sociālis pīlārs, lai tas eh, tā funkcionētu, tam jābūt normatīviem pilnvaram, institucionāliem mehānismam un resursiem jo no nu, deklarācijas ir uh, lieliska lieta, bet uh, ja mums nav līdzekļu, lai to īstenotu, tad, nu, droši vien cilvēki paliks sarūktināti. Un Servus kungs runāja par datiem, um, kas liecina par um, labāku nodarbinātību. Dati mums ir. Nav vērts uh, tos apšaubīt, īpaši, ja tie ir labi dokumentēti. Jautājums, kas man ir drīzāk saistīts ar um, to, cik uh, stabils ir uh, uh, izaugsmas stabilitātes pakts un fiskālā sistēma. Mēs zinām, kā tiek izmantot sociālie fondi komisijā, budžetā. Mēs zinām, ka fondiem drastiski pietrūkst līdzekļu tieši šādām jomām, kā teiksim, kvalifikācijas uzlabošana, sociālo aspektu uzlabošana, sociālās ekonomikas, tirkus ekonomikas veicināšana. Nu, te gan arī parādās zināms elastīgums, bet uh, pieeja diezgan dogmatiska. Uh, un mums ir ierobežotas iespējas uh, ietekmēt kaut ko vai grozīt uh, to, ko mēs saucam par tā ļoti vāju, lēnu atvesļošanos. Rezultātā varojama ieņēmuma un algu stagnācija. Mēs to arī piedzīvojam bet grūti ir kaut ko mainīt. Jo izaicinājumi diezgan fundamentāli. To pierāda gan Brexits, gan uh, pagājušās nedēļas notikumi Amerikā. Lūdzu, es došu vārdu jums, uh, jums ar brillēm. Kembridžas universitāti. Pasakos um, Euro fondu kolēģiem par um, sīku analīzi un um, dokumentiem, secinājumiem. Darbs nav bijis viegls, to redzēt, bet tā ir mm, iezīmēs tāda skaidra koncepcija. Un mēs redzam, ka teorētiski uh, pamatojums te ir labs, bet uh, uh, nepieciešama labāka komunikācija šiem cilvēkiem, šiem darbiņēmējiem da, dažādos sektoros. Mm, šajā ziņojumā es saskatu, neiedziļinoties detaļās, uh, svarīgumu iet uz priekšu un turpināt analizēt situāciju. Uh, Kāpēc tas ir svarīgi? Tas mums dot jaunas iespējas, lai ietekmētu politiku ar mūsu darbu, kā mēs varam lietas mainīt. Teiksim, kolēģis no Somijas teica, ka vēlas uh, darīt tā, lai Somijā darba kvalitāte būtu vislabākā līdz 2020. gadam, vai šādi mēs veicinām konkurētspēju uh, starp valstīm, vai tad drīzāk eh, jārunā par industriālo sektoru. Īstenībā tieši sektori, kas eh, nevar pieņemt darbā vairāk cilvēku, var kaut ko mainīt, uzlabojot darba kvalitāti. Un te nevajadzētu abstrakt runāt par darba kvalitāti, bet izmantot instrumentus, kas eh, ir mums uh, piedāvātas šeit ziņojumā. Tie ir ļoti labas līmeņa atzīmes piedāvātas, kuras var izmantot, lai piesaistītu vislabākos darbiņēmējus. Man interesē, ko panelis domā par to, ka šo ziņojumu var izmantot politikas veidošanā, un kāpēc mēs tam neesam pievērsušies iepriekš. Es domāju, ka mēs varbūt uh, uzklausīsim vairākus jautājumus, un tad dosim vārdu panelim. Paldies! Es arī ar lielu interesi uzklausīju šo ziņojumu, ziņojumu rezultātus, secinājumus. Un es centīšos pēc iespējas ātrāk uzdot man jautājumu. Varbūt sākumā kodola aspektu Vizantīnī kungs. Savu prezentāciju sāka pasakot, ka viņš saskata vispārēju darba kvalitātes pasliktināšanos eh, Eiropā. Un no nu, es te, nu, esmu visu ziņojumu izlasījusi, bet esmu ieskatījusies tajā, un, teiksim, par Antironas kundzes eh, teiktas, bet, mm, teiksim, salīdzinot 2015. gadu 2010. krīzes laiku, tā tad. tad Mēs redzam, eh, aplūkojot darba kvalitāti, visi indikātori tā tādu līdzeni, nekas eh, nemainās pēdējo piecu gadu laika, vai arī daži pasliktinās, mm, teiksim, runājot par darba intensitāti, nedaudz pasliktinājas. Un tikai viena lieta, kas, kas uzlabojas, ir iemaņas un diskrētums darba vietām. Te ļoti interesanti. Paskatieties uz septīto lapusi, uz šīm iemaņām un diskrētumu. Tas ir saistīts arī ar to apmācības apjomu, ko darba ņēmēja pieprasa un saņem. Un tā situācija ļoti atšķirīga. Tagad mums jāskatās uh, Mēs to gan neredzam šeit, bet uh, vai šī, šis atšķirīgums, šī heterogenitāte atspoguļojas arī uh, dažādās profesijās? Es domāju, ka jā, mēs to šeit vienkārši tā neredzam. Bet ko tas grib teikt? Šķiet, ka tiešām darba apstākļi ir pasliktinājušies. Diezgan. gan. kas man tagad interesē. Un es nezinu, vai to var iekļaut uh, ziņojumā, jo mikrodatus neesmu aplaukojusi. Um, divas lietas. Lai nopietnāk uh, ekonomiski izvērtētu, cik slikta darba kvalitāte šodien salīdzinot ar 2010. gadu, iespējams var iekļaut ziņojumā to, ko jūs pieminējāt eh, astotajā lapusē tajā slaidā. Es nezinu, vai jums ir šī informācija. Nu, proti, pašnodarbināto cilvēku īpatsvaru toreiz un tagad. Un eh, vai, teiksim, tie, kas ir pašnodarbināti tagad, vai viņi pirms pieciem gadiem eh, bija varbūt ierēģiņi? vai algot darbinieki, teiksim tā. Tātad, kā situācija mainījās šajā ziņā pēdējo piecu gadu laikā? Tieši pārēja no viena statusa uz otru. Varbūt mēs to varētu iekļaut ziņojumā. Un tā pavisam īsi, ja jums ir vēl jautājums, lūdzu priekšsēdētāji. Jā, un tad uh, uh, par šiem profiliem, ko jūs piedāvājat. Jūs izskatāt spiedienu un darba kvalitāti. Un mēs redzam, ka viena trešdaļa darbinieku Eiropas Savienībā ir šajā, šajā grupā, sevi uzskata šajā grupā. Un arī tas Būtu interesanti paskatīties, kā tas ir attīstījies laika gaitā. Tad šo divu aspektu evolūcija. Labi, uzklausīsim pēdējo jautājumu pirms pusdienu pārtraukuma. Varbūt jums būs iespēja izteik, uzdot jautājumus arī pēc pusdienām, bet, nu, Pirms pusdienām pēdējais jautājums. Paldies, esmu no Dānijas, eh, slāmīgākā valsts Eiropā, mm, teoretiski, mm, bet strādāju mm, pie darba apstākļu drošības un veselības, to uzlabošanas esmu profesionālo arotu eh, slimību eh, eksperte, strādāju šajā sektorā, un situācija ļoti atšķirīga arī Dānijā kad jūs aplaukojat darba kvalitāti, man šķiet, ka ir iespēja, ka šīs atšķirības izzūd. Un, ja vēlaties uzlabot darba kvalitāti, un jums jāsaprot, cilvēki var būt pakļauti dažādiem riskiem, putekļiem un tam līdzīgi, un tas ir risks veselībai. Vai jūs strādājat celtniecībā, jums mm, smagas lietas ir jācīla, jums varbūt ir augstumā jāstrādā, eh, lietu, ja jūs esat apkopēji, varbūt jums nav jācīlā smagumi, bet eh, tas ir darbs mm, uz kājām. Visu dienu jūs esat kustībā, noteikti darba dienas beigās jūs esat ļoti noguris vai nogurusi. Uh, Tā kā mm, es nezinu, vai te var runāt tikai par vienu tādu aspektu, teiksim, par mm, smaguma cilāšanu vai baktērijām kravas mašīnās. Starp citu, arī tālbraucēju kabīnē mēs esam atklājuši ļoti daudzas baktērijas, kas tur visu laiku ir klāt. Tā kā katrai profesija ir savi riski, Un tie ir jāatklāj, jāidentificē, un par tiem ir jārunā ar sociālajiem partneriem, lai sociālajie partneri atzītu, ka tā ir problēma darba vietā. Te nevar vienoties par tādu vienu kopsaucēju, jo situācija ir ļoti atšķirīga. Un, ja jūs esat darba devējs, domāju, ka varat būt lepns par to, ka rūpējāties par jūsu darbiniekiem. Viņi strādās pie jums, un viņi būs apmierināti un strādās ilgi. Un, uh, auglīgi. Un, nu, turklāt cilvēki arī ir dažādi. Daži cilvēki ļoti veselīgi, citiem ir hroniskas slimības. Un tas arī jāņem vērā. Mēģinot uzlabot darba kvalitāti. Un mēs zinām, jo vecāki cilvēki paliek, jo vairāk atšķirība ir starp cilvēkiem. Uh, Nu, teiksim, 60 gadu vecumā milzīgas atšķirības starp cilvēku, kas ir vesels un cilvēku, kas ir saslims, varbūt kam ir hroniskā slimība. Nu, tā kā šīs atšķirības noteikti jāņem vērā. Paldies! Mums beidzas laiks. Mums jādodas pusdienās ļoti drīz. Bet Nu, varbūt es nelūkšu līdz ar to atbildēt uz visiem jautājumiem. Jūs varat tā selektīvi pieiet un teikt dažus vārdus. Es došu trīs minūtes katram uh, paneļa dalībniekam, sākot ar servos kungu. Un tad varbūt uh, pēc pusdienām mēs varēsim atgriezties mm, pie šiem jautājumiem, vismaz dažiem no tiem. Servos kungs, jūs trīs minūtes sāks tagad. Paldies! Nu, pavisam īsi. Man viena doma par um, uh, iemaņām. Uh, te izskanēja, cik svarīga ir arodu izglītība un apmācība un arī šīs iemaņas kvalifikācija. Pie tā tiešām ir ļoti uh, jāpiestrādā. Mēs uh, sākam uh, projektu par um, mūsu praktikantu mobilitāti un um, vēlamies tādu plašu projektu. Visaptvērošu plašu projektu, kas nebūs tik vien, vienkārši pilotu projekts, bet kļūs par Eiropas projektu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju kolēģis no uh, Oksfords un Kembridžas un uh, aplaukojot desmit labākās universitātes pasaulē, tikai divas Eiropas universitātes šie sarakstā - Oksforda un Kembridža. šobrīd tā ir. Bet es pieļauju, ka drīz uh, šīs universitātes vairs nebūs Eiropas universitātes, vismaz tā neklasificēsies. Un uh, es varbūt to nenožēloju, um, bet ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka pārējām universitātēm jācenšas labāk, jo ja mēs vēlamies labākos inženierus darba tirgu, tad Eiropas universitātēm jāsagatavo labāki studenti, labāki absolventi, kas var eh, labāk integrēties un labāk strādāt darba tirgu. Man šķiet, ka tikai vienu minūti izmantoju no trim, ko iedevāt. Lieliski. Vismatīnī kungs. Pirmais, eh, es pilnīgi piekrītu mm, kolēģiem, kas eh, teica, ka nevajadzētu skatīt tikai vidējos indikātorus, jo tie bieži tādi mulsinoši un neatspoguļo realitāti. Tā kā iespējams aplaukosim tos sliktākos un labākos rādītājus, salīdzināsim tos, paskatīsimies pa sektoriem, pa grupām, kas tur notiek. Tā būs drīzāk realitāte. Un realitāte mēs arī vēlamies pētīt. Nu, es ļoti vēlētos palikt um, kontaktā ar Eurofound kolēģiem, varbūt saņemt uh, viņu skaitļus, viņu analīzi. Ieinteresētajām pusēm tas būs uh, ļoti noderīgi. Un otrais, sociālajie partneri ir uh, visnoderīgākie spēlētāji. Uh, Eh, darba tirgu, kas var palīdzēt atrisināt šīs problēmas. Varam stiprināt eh, rūpniecību, eh, rūpniecības saikne citiem sektoriem, kolektīvas sarunas, sociālo dialogu. Tas viss var spēlēt fundamentālo lomu šo problēmu risināšanā. Varam sameklēt detalizētus un individuālus risinājumus jo, kā te izskanēja, problēmas konteksti ļoti dažādi atkarībā no profesijas un sociālai partneri. Eh, Tā tiešām tad neatņēmuma sastāvdaļa. Paldies! Paldies! Es dodu vārdu Hornunga drausas kundzei. Paldies! Es simtprocentīgi piekrītu tam, ko teica Lukā. Mums vajadzīga ļoti konkrēta pieeja, un Deivids Fodens pareizi teica. Daudzas no šiem lietām, kas eh, izkristalizējās eh, pētējumā, jāskata reģionāli. Un sociālajiem partneriem tie ir milzīgs izaicinājums, jo mums ir aizvien grūtāk eh, mobilizēt uh, mūsu spēkus. Tā ir paudžu problēma. Visi runā par darba devējiem, bet vajadzētu varbūt atcerēties par darba ņēmējiem un viņu saistībām. Um, te mums ir izaicinājums. Jaunieši tie ierodas darba tirgu ar uh, tādām perspektīvām un daudz ko sagaida no darba devēja. Tādas diezgan negatīvas tendences. Un mums uh, jāatgriežas pie kolektīvās rīcības vietējā līmenī, jo tas vairāk nozīmē uh, darbaņēmējiem. Un te man jāizsaka arī brīdinājums, tas jāņem vērā arī Eiropas līmenī. Ja runājot par sociālo pīlāru, mēs tikai runāsim, neko nedarīsim, mm, tad iespējams cilvēki no mums kaut ko gaidīs, un mēs to neizdarīsim. Tā būtu katastrofa jo mēs tiešām varam izdarīt kaut ko, lai uzlabotu realitāti un tiešām ne tikai solīt, bet arī darīt. Un citādi tā tā tukšvārdība un, un cilvēki nevarēs saprast, ko tas viņam nozīmē realitātē. Tad mums praktiski jāpievēršas uh, risinājumiem vietējā līmenī. Paldies, Rolanda kungs! Noslēgumā Eh, bet arī tāds vispārējais komentārs, bet arī rēģējot uz, konkrē, uz jautājumiem, kas izskanēja. Tad, tad eh, Dānija eh, tā kā, jautāja, tad vislabākā valsts darbaņēmējiem, vai par to vispār var runāt. Īstenībā tas ir labs jautājums ne tikai uzņēmumiem, bet arī politikai. Uh, Mēs bieži darba tirgu izmantojam pieju no augšas uz apakšu, bet es uzskatu, ka visi ir jāiesaist darba aktivitātēs. Arī uh, tad pavisam vienkārši darba ņēmēji jāpiesaist šim procesam. Tā ir, tas ir demokrātiski un tas ir sociāli. Un tā ir sociālā pieeja. Un jo tuvāk mēs esam realitātei, jo pragmatiskāki mēs būsim, jo labāk risinājumi mm, mēs, eh, mums būs. Te arī var runāt par eh, nozerēm, par atsevišķiem sektoriem, par starpsektoru sadarbību. Politikas uzdevums šeit ir izveidot ietvaru. Ietvaru, kas palīdzēs īstenošanai. Runājot par atsevišķiem uzņēmumiem proti nu, tādu sektoru kā MVU, te nevajadzētu izvirzīt citus mērķus, bet šiem mērķiem vajadzētu būt konsekventiem un eh, tiem jāsaskan ar realitāti. Sociālais dialogs ir ļoti svarīgs šai ziņā. Un es skatos komisijas virzienā. Mums ir dažādi priekšstati par sociālo dialogu. Beļģijām un es jau esmu arotbiedrību organizācijas ģenerālsekretārs, es to zinu. Bieži eh, tā kā, kā pāvesta ievēlēšana tieši tā mm, notika arī sarunas eh, arotbiedrība eh, organizācijā un sociālajā dialogā, kur mūsu arotbiedrības piedalījušās. Un dažreiz Beļģija šāda veida spiediens ir labi iedarbojies. Uh, un atkal viņi atgriežas pie Žaka Delora laikiem un Vaļdušē uh, politikas. Pirinska kungs. Paldies. Viens no izskanējušiem jautājumiem bija tāds, kā šo ziņojumu varētu pārvērst konkrētā politikā. Domāju, ka viens no veidiem ir paskatīties uz pastāvošajiem, pastāvošajām atšķirībām, gan teritoriālām, gan sektorālām. Jo, protams, ļoti atšķirīgos eh, nu, sektoros ir nepieciešamas atšķirīgas politiskās vadlīnijas, tās jāpielāgo. Un, eh, nu, konkrēti piemēri, piemēram, spāņu medmāsas, kas strādā Francijā, jūs varat arī, piemēram, ļoti labas uh, iemaņas apgūt, būt augstu kvalificēts, nu, kāds notiek Bulgārijā, un tad cilvēki, kas ir augstu kvalificēti, vienkārši dodas prom uz citām valstīm, kur ir pievilcīgāk darga apstākļi un augstākas algas. Nu, tad, kad mēs uh, atzīsim, uh, ka mūsu darbņēmējiem ir tiesības, mēs atgriezīsimies pie ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas. Nu, un pieredze Caterpillar uzņēmumā, Charleroi, tas viss um, pierāda, ka trūka pietiekami labas uh, sociālās politikas. Un, ja mēs runājam par līgumiem, trešajā LESD līguma pantā ir skaidri atrunāts kohēzijas princips un ka ir jābūt uh, saspēlē, miedarbībai starp dažādiem līmeņiem. Es domāju, ka sociālā partnerība šeit ir izšķirīgi svarīga. Protams, var uzdot daudzus jautājumus, kā Hornon Krausas kundze vai cilvēki vispār mūsdienās vēl vēlas stāties uh, ārotbiedrībās, bet vai mēs paši radām tādas uh, apstākļus, tādus priekšnosacījumus, lai paši darbņēmēji to vēlētos. Tas, kas ir pieredzēts uh, gadu laikā, ka darba apstākļi tikai tiek um, pasliktināti un arī arotbiedrības vairs nav tik populārs. Tas, protams, arī maina attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju, kas savukārt rezultējas ļoti negatīvos iznākumos, arī augstos bezdarba rādītājos. Paldies, Faldena kungs. Pirmkārt, ziņojumu var šodien jau izlasīt mūsu tīmekļa vietnē. Nu, lūdzu, paziņojiet par to arī saviem kolēģiem, lai viņi varētu to izlasīt. Bet kā to izmantot arī nākotnē, veidot konkrētas politiskās vadlīnijas? Protams, ir jāgūst uh, pieredze, ir jāapmainās ar informāciju. Nu, varbūt ir jābūt arī tādai nedaudz kā sludināšanai. Tas var notikt dažādos veidos tie, profesionālajā līmenī starp sociālo, starp sociālo dialogu un Arī arotbiedrībās mums ir bijuši jau līdzīgi dialogi, jādomā arī par sociālām inovācijām uzņēmumiem, un es domāju, ka šādi piemēri, šādi elementi var būt ļoti, ļoti vērtīgi. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja būtu daudz intensīvākas diskusijas ar ETUK, ar Business Europe un uh, Es ļoti labprāt ar jums patiešām vēl parunātos. Un tika arī uzdoti detalizētāki jautājumi no mūsu apmeklētāju puses. Uh, atbildēs uz jautājumiem, ja tie būs. Paldies! Esmu pārliecināta, ka būs iespējas arī saņemt uh, papildus atbildes uz tiem jautājumiem, kas vēl netika atbildēti. Tagad visus darbiniekus lūdzu uh, šeit ārpus sēžu zāles uz pusdienām. Pusdienas sāksies tagad un darbu atsāksim 14.30 šajā pašā zālē. Šī bija ļoti interesanta diskusija, jo mēs te runājam par to, kā ka apvienot darba, profesionālo dzīvi ar personīgo dzīvi un būs arī trešā jautājumu un atbilžu sesija, diskusija kārta, tātad globāla programma darba dzīvē, izpēte, kas palstās uz zinātniskiem pētījumiem. mēs varēsim tātad apgūt vēl vairāk un uh, arī Eh, sameklēt eh, atbildes uz jautājumiem. Nu, tad lūdzu, tagad tiekamies pusdienās. Paldies par jūsu izrādīto interesi. Thank you. Thank you. Thank you. Uh,